Welcome, dear colleagues. Dargie kolēģi, laipni lūdzu šajā sēdē, lūdzu ieņemiet vietas. So a very warm welcome. Sirsnīgu sveicu jūs visus, dārgie kolēģi, dārgais līdzpriekšsēdētāji, Lügera kungs, Nacionālo parlamentu deputāti, Eiropas parlamentu deputāti viesi un runātāji. Ļoti priecājos jūs visus sveikt šajā trešajā Eiropola un eh, vienotās parlamentārās uzraudzības grupas eh, sanāksmē, ko organizē Eiropas parlaments kopā ar Eiropas parlamentu, un tas, protams, notiek Eiropas parlamenta plenāras sēžu zālē. Darbie kolēģi, ļoti priecājos, ka 65 eh, nacionālo parlamentu deputāti ir uh, solījuši šeit atbraukt, lielākā daļa no tiem jau ir te, jūs pārstāviet 37 parlamentus eh, un 27 ES dalību valsts. Mums būs tulkošana visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, kā arī notām. Ņemot vērā, ka šī nav pirmā eh, vienotās parlamentārās uzraudzības grupas sanāksme, vēlos sacīt, ka E, šī sanāksme ir svarīga mums, kā parlamentam, e, pašiem par sevi un arī sadarbība ar jums. Kādēļ? Jo runa ir par Eiropolu ļoti svarīgu aģentūru, kas mums Eiropas parlamentā ir ļoti svarīga. Mēs esam bijuši jau e, klāt šīs organizācijas, tā, tā teikt, pašā sākumā. Un Eiropas Savienībai tā ir ļoti svarīga organizācija. Mēs esam uzraudzības eh, un atbildības eh, struktūras izveidojuši, aģentūra ir ļoti veiksmīgi strādājusi, un šodienas sanāksme eh, ir šāds veiksmīgs uzraudzības formāts un arī ļoti nozīmīgs. Tātad vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs un ceru, ka mums šodien un arī rīt būs ļoti veiksmīgs kopdarbs. Parlamenta dienesti ir, eh, nav saudzējuši pūls, lai nodrošinātu mm, pilnu tūkošanas režīmu, kas radīja zināmas problēmas, ka tas nebija pagājušā sanāksmē, un šī ir arī uh, parlamentārā komiteja darba nedēļa, eh, kur, kuras tiek uzskatīts par prioritārām, un tur ir daudz darāmā. Uh, Eh, un šis ir pēdējais eh, gads, eh, pilnais gads šajā Eiropas parlamenta sasaukumā, bet mēs veltam iespējami vairāk resursu šai sanāksmē. Eiropols ir Eiropas aģentūra, un es gribētu šeit īpaši sveikt jauno Eiropola direktori Viņa vairs nemaz tik jauna nav, viņa jūtas tā, ka viņa jau labu laiku būtu strādājusi. Katrīna Debolle, viņa e, sāka darbu e, šī gada 1. maijā, daudz no jums viņi jau būs satikuši, un e, vēlreiz vēlos viņu šeit sveikt formāli, lai paustu viņa Eiropas parlamentu pateicību par ciešo un veiksmīgo sadarbību. Un lai sacītu, ka mēs noteikti atbalstām viņu un viņas komandu, kā arī uh, ārkārtīgi nozīmīgo darbu, kuru viņa dara drošības jomā. Mēs šodien apmainīsimies viedokļiem pa uh, Eiropola daudzgadu darbu programmu no 2019. līdz 2021. gadām. Apmainīsimies viedokļiem ar Debols kundzi, kā arī šeit būs klāta Pērknas kungs, uh, Eiropola uzra, uh, valdes uh, vadītājs un Svetānova kungs uh, uh, līdz priekšsēdis mūsu uh, šīs sanāksmes. Uh, Eh, viņš arī pastāstīs mums par pagājušā nedēļa Eiropola valdes sanāksmu, kurā viņš piedalīsies. Eh, tālāk mēs arī dzirdēsim Mārtenu Raisenbeku, Nīderlandes nacionālā koordinatora eh, terorismu finansēšanas apkarošanā un Deboldas kundze arī piedalīsies šajā sanāksmē. Mēs uzklausīsim arī Vojčehu Vīverosku. EDPS e uzrauga palīgu. Mm, mm datu aizsardzības jomā, un, protams, sveicam komisāru Julian King, kas ir atbildīgais par drošības savienību un uh, mūs uzrunās rīt. Kolēģi, vēlos arī norādīt, ka uh, prezidējošā trojka, prezidējošo valsts trojka uh, e, notrei sagatavojušo sanāksmi taisni pirms šīs sanāksmes. Tajā sanāksmē mēs runājām arī par Dānijas pārstāvību. Um, uh, mūsu sanāksmēs. Delegācijas sanāksme notiks e, rīt no rīta, e, kā tas tika lemts pagājušajā gadā martā. E, šajās sanāksmēs piedalīsies tikai prezidējušo valstu trojku un dāņu delegātu, kā mēs vienojamies pagājušā sanāksmē. Mums ir daudz darba, un tādēļ es aicinu vairāk nekavējoties ķerties pie pirmā darba kārtības jautājuma. Attiecībā uz pārējo darba kārtību došu vārdu manam, manai e, līdzpriekšsēdē no Austrijas parlamenta Angelai Ļūgerei. Lūdzu, Angela. Sirs, e, cienījamais Morājas kungs, e, paldies par uh, laipnajiem ievadvārdiem, dārgie kolēģi no Eiropas parlamenta, no uh, eh, dalību valstu parlamentiem, godājumie, uh, eh, eh, cienījumās dāmas, godājumie kungi. Man ir ļoti liels prieks šodien atklāt Eiropola uh, sēdi kopā ar Lībes komitejas vadītāju Žanklodu Morais. Līdzinējās uzraudzības uh, komisijas e, e, sanāksmes galvenokārt tika veltītas e, šīs uzraudzības padomas reglamentam. Pagājušajā mūsu sanāksmē Sofijā mēs šo jautājumu atrisinājām un līdz ar to varam ķerties klāt savam saturiskam darbam proti Eiropola parlamentārai uzraudzībai. Uh, Šis uzdevums pēdējā gadā ir kļuvis krietni vien nozīmīgāks. Noziedznieba neapstājas pie valsts robežām un noziedznieku uh, organizācijas bieži izmanto tehnisko attīstību, lai paplašinātu savu darbību. Terorisms, narkobiznes, uh, cilvēku kontrabanda un noziedzība internetā tie ir tikai daži no izaucinājumiem, uh, Eh, ar kuriem saskaras tiesības sargājošās iestādes. Eiropolam ir īpaša loma cīnoties pret visām šīm nozīdzības formām. Eiropols atbalsta dalību valstu iestādes to darbā tuvāko uh, šīs dienas pus, pusdienas darbā un rīt no rīta mēs e, tad arī pievērsīsimies Eiropola darbam un to analizēsim. Darbie kolēģi, mums ir blīva darba kārtība, e, un tādēļ es piedāvāju jau arī atklāt tūlīt pat nākamo darba kārtības punktu. Vai ir kāds, kas vēlas par darba kārtību ko sacīt? Acīm redzot, nevēlas. Līdz ar to es tad atkal dodu vārdu priekšsēža kungam. Paldies, Angela! Nākamais darba kārtības jautājums. Un aicināšu attiecīgos runātājus nākt pie um, pulta, runātāja pulta. Un tas būs izpildirektors. direktors. Cvetānov kungs, Vaidingera kungs, Florējas kundze, lūdzu, nāciet. Un es pastāstīšu arī dažus vārdus, daži ievadvārdi. Kā jau pagājušajā gadā no, eh, Sofijā vienojamies, eh, prezidējošās trojkas koncepcija ir iekļauta mūsu reglamentā. Eh, Viņi pārstāv tātad šī trojka esošo pagājušo nākamo eh, Eiropadomas prezidentūru. Dārgie kolēģi, Eiropas parlamentam ir uh, svarīgi attīstīt savu uzraucības funkciju, un tagad esam noteikuši sev reglamentu, kā arī sanāksmju formātu. Tas ir pamats mūsu tālākam darbam, uh, lai mēs varētu pildīt savas funkcijas, kuras mums paredz Eiropo regula ir Eiropols izpildirektors, Eiropol izpildirektors tagad un valdes priekšsēdis, tie piedalīsies katrā mūsu sanāksmē, kā arī Eiropas, Eiropola sadarbības padomas priekšsēdis eh, gaida, domājums nākamnedēļ. Eh, un arī uz valdes sanāksmē mēs gaidām mūsu vadītāju eh, pastāvīgu uzaicinājumu. Un Eh, februārī Bukarestē būs eh, arī sanāksme, uz kur mēs gaidām uzaicinām, un tagad es aicināšu eh, runātājus, lai prezentētu prioritātes. Angela, aicinu tevi tad dot vārdu šiem runātājiem. Paldies! Dod vārdu Cvetanam, Cvetanova kungam iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības komisijas vadītāji Ehm, Bulgārijas 40. Nacionālā asamblējā. Lūdzu, Svetanova kungs. Dārgā līdzpriekšsēdz kundze, Ligeres kundze, dargais Morājas kungs, godājumā Katrīna Debolas kundze, e, priecājamies par jūsu klātbūtne šajā sanāksmē, lai apspriestu Bulgārijas prezidentūras darba rezultātus, kā arī trojkas aktivitātes Bulgārija, Austrija, Rumānija. Viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm nu diena bija uh, drošība un stabilitāte. Mēs smā, strādājam smagi šajā jomā, tādiem jautājumiem kā migrācija, politiskā patruma politika, migrantu atpakaļ nosūtīšana, līdzsvarot īstermiņu un ilgtermiņu pasākumus, kas ir eh, vērsti uz migrācijas cēloņu mazināšanu, eh, labāku darbu koordināciju starp attiecīgām iestādēm un esam tiešām spēluši sūras uz priekšu. Un arī vienotā parlamentārā grupa ir devusi savu ieguldījumu tajā. Ir trīs šīs regulas Schengens informācijas sistēmas pamatā, un tā funkcionalitāte ir tagad uzlabota. Grozot šīs regulas, esam Eiropas operatīvās vadības Eurlīza aģentūras tiesības paplašinājuši. ETIAS eh, ceļojuma autorizācijas sistēma ir arī uzlabota. Padomē ir panākta vienošanās par divām regulām par in, eh, informācijas sistēmu savietojamību un attiecībā uz jauno Eh, politikas ciklu ciņai pret organizēto nozidzību līdz 2021. gadam ir uzsākts darbs, vairākas iniciatīvas ir uzsākts, lai uzlabotu sistēmas vai eh, attiecīgā politikas cikla minētā efektivitāte mūsu politikas pasākumu. Tātad, lai arī eh, mūsu noziedzības apkarošanas pasākumi būtu labāk redzami, Eh, eh, runājot par uh, pretterismu politiku, uh, mums bija plašas diskusijas par uh, šiem jautājumiem. Esam uh, arī sekojuši Eiropola aktivitātēm, kādu šī iestāde var dot pievienoto vērtību un uh, Vēlos arī sacīt, ka no Bulgārijas viedokļa e, šīs prioritātes arī turpmāk e, paliks spēkā. Eiropas Savienības geogrāfiskā politiskā stabilitāte ir cieši saistīta ar Rietumu Balkānu reģionu. Tādēļ sadarbība ar šī reģiona valstīm e, tika uzskatīta par tik, tik prioritāru mūsu darbā. Un drošība ir viens, viena no mūsu vienotām Eiropas vērtībām, tādēļ tas ir pilnīgi pamatoti, ka Austrija arī dzan ir iekļausi e, e, to e, savu prioritāšu sarakstā. E, nešaubos, ka drošība būs arī turpmāk prioritāte ne tikai Austrālijas, bet arī, e, Austrijas, bet arī Rumānijas prezidentūras darbā Eh, ir svarīgi, lai šīs darbs eh, tiktu turpināts eh, bez pārāvumiem. Paldies! Paldies, Cvetanova kungs! Tagad mans austriešu kolēģis Peters Vaidingers, Austrijas Nacionālās padomes loceklis. Cienījumās dāmas godātie kungi, es pārstāvu Austrijas padomes prezidentūru. Ļaujiet man sākt ar eh, tādu ļoti atklātu konstatējumu. Eiropa saskarās pat labāk ar drošības jobā ar milzu izaicinājumiem. No vienas puses, teroru uzbrukumi, eh, 2016. gada janvārī parādīja, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas daudz ciešāk e, drošības jomā, ņemot vērā, ka starptautiskā vide kļūst tikai aizvien neaprēķināmāka. No otras puses, 2015. gada migrācijas krīze parādīja, ka Schengen un pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā pārāk ilgi tika uzskatīta par pašsaprotam. Ja ārējās robežas netiek aizsargātas, tad rodas jautājumi arī par iekšējo drošību, par mūsu visu drošību. Eh, pārāk ilgi Eiropa nav pievērsus pienācīgu uzmanību eh, drošības uh, un migrācijas e, jautājumiem. Tādēļ Austrijas prezidentūra saskarās ar nopietniem izaicinājumiem. Drošības aspektu uzskatām par vienu no mūsu prioritātēm. Eiropas pilsēņi no mums gaida šajā jomā konkrēts rezultāts. Tieši tādēļ mūsu padomus prezidentūras moto ir Eiropa, kas aizsargā. Austrijas prezidentūras divi galvenie, divas galvenās prioritātes arī konkretizē šo moto. Pirmais ir uh, saistīts ar cīņu uh, pret nelegālo migrāciju. Uh, ārējām robežām ir jātiek efektīvāk sargātām un nelegāli migranti ir jānosūta atpakaļ. Par to runāja arī valsts valdība vadītāji Sal Zaltsburgas sanāksmē 19. un 20. septembrī. Otrs uh, prioritārais jautājums ir stabilitāte mūsu kaimiņos, īpaši Rietumbalkānu reģionā. Šis ir reģions, kas ir mūsu tiešies kaimiņos, un uh, tas ir ļoti svarīgs, eh, runājot par uh, cīņu pret noziedzību un terorismu. Uh, šim reģionam tādēļ ir ļoti svarīga uh, skaidra es iestājas perspektīva. 2018. gads ir izšķirīgi nozīmīgs šam, šim reģionam. Ir nepieciešams eh, dot uh, politisku stimulu, lai uh, turpinātos reformas tiesiskuma uh, ties, un pamatiesību jomā šajā reģionā. Mēs tikai tad spēsim dzīvot mierā un drošībā, ja arī mūsu kaimiņos valdīs stabilitāte un drošība Cieņamies dāmas godātie kungi, arī Eiropols uh, ir dibināts ar mērķi uh, veicināt visu Eiropas pilsoņu drošību. Noziedznieku un teroristu organizācijas darbojas starptautiski uh, un apdraud uh, Eiropas Savienības iekšējo drošību un mūsu pilsoņus. Eiropā, Eiropolam uh, Eh, Cīņā pret eh, šiem, šīm noziedzīgām organizācijām ir skaidrs prioritāts. Eh, atļaujiet man norādīt dažus punktus, kas Austrijas viedoklī šķiet īpaši svarīgas. Tātad jau pieminēju to, ka mums ir cieši jāsadarbojas ar trešām valstīm, īpaši ar Rietumbalkānu valstīm. Uh, Eh, un ir arī jāuzlabo eh, sadarbība ar Eiropas sauszemes un jūras robežu eh, apsardzības aģentūru Frontex. Pirmais solis, lai uzlabotu šo sadarbību, bija abu uzraudzības padomju vienotā sanāksme. Būs tātad 4. oktobrī. Mums ir jāuzlabo sinerģijas efekts, kas ir iespējams panākt uh, Vēl viena prioritāte ir sadarbība, lai eh, cīnītos pret nelegālo migrāciju. Austrija ir uzņēmusies vadību Impact, um, European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, uh, strādājot pie jautājuma, kā vērsties pret nelegālo migrāciju. Mm, un um, ir izveidots arī izmeklēšanas birojs uh, Austrijā, uh, Uh, mūsu uh, kriminālu uh, policijā, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju īpaši uz Balkānu ceļu, lai veikt ātrāk un operatīvāk apmainītos ar informāciju. Vēl viena svarīga prioritāte mūsu skatījumā ir vērsties pret nepilngadīgo seksuālu izmantošanu, narko kontrabanto, um, ieroču kontrabantu Eh, eh, kā arī citas eh, finanšu un ekonomiskās nodziedzības paveids, nodziedzību, naudas atmazgāšanu. Šajās jomās ir jāpanāk jūtami uzlabojumi. Visbeidzot, kontekstā ar jau izklāstītajām prioritātēm vēlos runāt par vēl vienu jautājumu, kas Austrijas padomas prezidentūrai ir īpaši uh, pie sirds, proti Eiropola budžets 2019. gadam. Līdz šim sarunas starp Eiropolu un Eiropas komisiju ir devušas neapmierinošas rezultāts. Eiropols ir e, lūdzis savu budžetu, e, iesniedz savu budžetu pieteikumu, e, kas nav pietiekoši līdz šim ņemts vērā arī Eiropola tā saucamie guest officers, uh, Eh, kom, komandētie virsnieki uz Itāliju un Grieķiju līdz šim nav pietiekoši, eh, viņiem nav paredzēts pietiekoši budžets. Eh, sārunās ar Eiropas parlamenta deputātiem izdevās vienoties par trim svarīgiem punktiem, kuri gan, diemžēl, pēc tam balsojumā nego atbalstu. Ja mēs nopietni attiek, gribam attiekties pret šo prioritāti cīņu pret noziedzību un terorismu, tad Eiropolam ir vajadzīgi e, pietiekoši līdzekļi un aprīkojums. Par to nedrīkstam šaubīties. Cienījamas dāmas, godotie kungi, Eiropola uzraudzības padome ir vēl diezgan e, nesen izveidota iestāde, taču e, tā nav tāds plašas viedokļa apmaiņas forums, bet, kā to paredz Eiropola regula, tā ir ļoti konkrēts uzdevums. Proti, Eiropola politiskā uzraudzība, ko veids demokrātiski ievēlēti tautas pārstāvji. Kā praksē mums izdosies demokrātiski uzraudzīt Eiropola darbību, tas būs atkarīgs arī no eh, tā, kā mums izdosies sadarboties ar Eiropola uzraudzības padomu. Eh, ir jāuzlabo savstarpējā sapratne eh, un sadarbība ikdienā ja mums būs labas darba attiecības ar Eiropas uzraudzības padomi, e, tad abas iestādes savus darbus spēs veikt efektīvāk. Mūsu līdzšanējā sadarbības pieredze e, dod pamatu cerēt uz to labāko šajā sakarībā. Tieši tādēļ domāju, ka varu kopumā būt optimistisks, raudzīties optimistiski nākotnē, ka eh, sadarbojoties atklāti un konstruktīvi mēs spēsim rast uh, eh, eh, risinājums Eiropola izaicinājumiem, un es priecājos arī uz šodienas debati. Priecājos par to, ka mums būs iespēja šodien apspriest šos jautājumus ar jums. Paldies, Vaidinger kungs. Un tagad Oana Konsuela Florea, Rumānijas parlamenta deputāte Viņa pastāstīs mums par uh, Rumānijas uh, pretizlūkošanas dienesta aktivitātēm lūdzu. Thank you. Before... Paldies. Pirms es jums pastāstu par eh, prioritātiem 2019. gadam, es gribētu teikt paldies sanāksmes līdzpriekšsādātājiem par to, ka mums ir iespēja visiem tikties. Un gribu teikt paldies arī Cvetanovu kungam, mūsu Bulgārijas kolēģim, Eiropas parlamentam, Morāeši kungam par viņu paveikto Sofijā. Tagad mums ir gatavs reglaments un mēs varam sākt eh, savu darbu. Nu, tagad es eh, runāšu rumāņu valodā. Ulu nostru principal un kadrul Mūsu galvenais mērķis kā trojkas dalībniekiem būs noturēt diskusijas par pašiem aktuālākajiem jautājumiem šai grupām. Nu, un, lai to darītu, mums ir jāsaprot, kāds ir pašreizējais satvers, un tā pašā laikā mēs varētu dot noderīgu ieguldījumu, kur tas nepieciešams. Es domāju, ka laiks un gūtā pieredze parādīs, kur nepieciešams izmaiņas. Šobrīd ir svarīgi rezumēt eh, to, kas jau ir mūsu rīcībā. Nosakot prioritātes 19. gada pirmajai pusē, elastīgi. Mēs jau šobrīd pie tā strādājam, bet jau tagad ir skaidrs, ka Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt mūsu galvenajai prioritātei. Eiropas iedzīvotājiem ir jāsaprot, ko dara Eiropols, kāpēc tas ir svarīgi un kā Eiropola aizsargā iedzīvotāju brīvības, tiesības, kā arī Eiropas vērtības. Informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm attiecībā uz terorismu apkarošanu, IT draudiem un pārobežu draudiem dos savu pienesumu tajā, lai mēs nostiprinātu Eiropola lomu un veidotu tā tēlu kā galvenajam informācijas punktam noziedzības apkarošanas jomā. Un te pašā laikā būs iespēja piedāvāt uh, kvalitatīvu operatīvo sadarbību dalību valstu izmeklētājiem kvalitatīva informācijas apmaiņa reālajā laikā un ātri iespēja reaģēt uz dažādajiem lūgumiem ir ļoti būtiski priekšnosacījumi, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm šai jomā. Stiprinot sadarbību robežu aizsardzībā un labākā teroristu draudu pārvaldībā un nelegālās migrācijas un radikalizācijas apkrošanā. Tas noteikti ir vidustermiņu prioritātes vismaz 19. un 20. gadam. Dāmas un kungi, Rumānijas parlaments apsveic Eiropola centienus, kas ir vērsti uz kibernoziedzības novēršanu un apkarošanu arī dark web kontekstā. Rumānijā ir aptuveni 700 speciālistu, galvenokārt IT jomā. Uh, kura ļoti smagi strādā pie tā, lai palīdzētu aģentūras darbā. Kā ir parādījuši pēdējā laika notikumi, migrācija, patvērumu politika un Eiropas uh, Savienības iekšlietas um, vēl ar vien rada daudz izaicinājumu, kam nepieciešama īpaša uzmanība un kopīga centieni, lai tos risinātu. Cilvēktiesniecības apkarošana. Līdz ar to būs uh, viena no galvenajām prioritātēm nākamajam gadam pirmās puses darba kārtībā. Un saskaņā ar Eiropola ārējo stratēģiju 17. un 20. gadam. Nākotnē Eiropas Savienībai būs eh, spēlējama izšķiroša loma globālajā drošībā. Nu, ņemot to vērā, un paturot prātā arī iepriekšējo prezidentūru ieceres austrumu partnerībai un rietumu Balkānu jautājumiem ir jābūt prioritāriem mūsu politiskajā darba kārtībā. Dāmas un kungi, nākamā gada Eiropas vēlēšanas visu šo diskusiju centrā liks tieši Eiropas iedzīvotājus. Nu, un tāpēc ir jāpievērš īpašu uzmanību iedzīvotāju bažām un viņu vēlmēm. Uh, laikā, kad terorisma draudi vēl ar vien ir ļoti reāli. Mums ir jāapliecina iedzīvotājiem, ka cīņa pret terorismu nav tikai katras dalībvalsts pienākums, bet eh, ka tā ir visas Eiropas Savienības kopēja atbildība. Nu, līdz ar to arī drošība ir viens no galvenajiem pīlāriem Rumānijas prezidentūrai. Un mēs turpināsim izcelt šo jautājumu darba kārtībā. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir dot savu ieguldījumu tieši terorismu apkarošanas jomā. Un labprāt redzēšu jūs visus arī Bukurestē. Vielen Dank, Frau Florija. Sirsnīgs paldies, Florijas kundze, darbie kolēģi. Tagad ir uzstājušies visi trīs trojkas pārstāvji, un es piedāvāju tad atklāt nākamo darba kārtības jautājumu. Daudzgadu finanšu plāns, Eiropā daudzgadu finanšu plānu. E, plāna projekts tika nosūtīts 7. janvāri visām delegācijām. Sofijas sanāksmē jau bija pirmā viedokļa apmaiņa par to. Delegācijām tika dots laiks līdz 29. augustam paust rakstveida atzinumus sekretariātam, tos nosūtot eh, parlamentārās uzraudzības padomas sekretariātam. Kipras un Rumānijas delegācijas ir šādas rakstveida komentārus atsūtījušas. Pirms es došu vārdā Debols kundzei, ievadvārdiem vēlos eh, nedaudz pateikt, kā tiks organizēta šī debata. Prot pēc šādas formulas vispirms uzstāsies divi nacionāla parlamenta deputāti, tad Eiropā, Eiropa parlamenta deputāts, tad atkal divi nacionāla parlamenta deputāti un viens Eiropa parlamenta deputāts un tā tālāk, kamēr visi runātāji būs izteikšies. Deputāti, kas vēlas pieteikties pie vārda, tiek lūgti uh, aizpildīt pieteikumu kārtīti, atdot to darbiniekiem, kas to atnesīs pie pults. Runātājs saraksts tiks sastādīts uz kārtīšu iesniegšanas secības pamata. Nacionāla parlamenta deputāti un Eiropas parlamenta deputāti eh, Tātad vēlreiz, ja jūs vēlties eh, izteikties par darba kārtības jautājumu, lūdzu aizpildiet attiecīgo kārtīti. Un es piedāvāju arī runāt neilgāk par divām minūtēm. Kā sēdes vadītājs patur tiesības pielāgot runāšanas laiku atkarībā no runātāja daudzuma, lai tomēr visiem ļautu izteikties. Un tagad došu vārdu Eiropola izpildirektorai Debals kundzei lūdzu desmit minūtes ievad runa prezentāciju un pēc tam atklāsim debates. Lūdzu. Thank you very much. Paldies. Godētie Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, Morais kungs, Ligeras kundze. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani piedalīties šajā trešajā kopīgajā parlamentārās kontrolas grupā. Man ir tiešām gods būt šeit un pirmo reizi kā Eiropola izpildirektorei. Jūs iepriekšējā sanāksmē aprīlī es piedalījos kā novērotāja, un jāsaka, ka pēc sanāksmes man bija tiešām ļoti pozitīva sajūta. Es biju pārliecināta, ka parlamentārās kontrolas grupa varēs palīdzēt stiprināt Eiropolu un vairot mūsu leģitimitāti un uzticamību. Jūsu grupa līdz ar Nacionālo parlamentu iesaisti ļauj Eiropolam uh, uzrunāt uh, cilvēkus arī nacionālā līmenī un tuvināt mūsu darbību Eiropas iedzīvotājiem. Es jau piecus mēnešus pildu savu amata pienākumus, un jau trešajā mēnesī es uh, publiski 9. jūnijā Lībe komitejā norādīju, ka Eiropolis ir organizācija, kas labi darbojas, un mans mērķis ir padarīt Eiropolu vēl spēcīgāku. Bet es saprotu, ka viena pati to izdarīt nevaru. Es to varu izdarīt tikai ar visu iesaistīto pušu atbalstu. Kā Eiropola izpildirektorei, man ir jāsaprot, kādas ir vajadzības un bažas mūsu iesaistīto pušu skatījumā. Nu, un tas sasaucas jo īpaši jau, ja runājam par nacionālajām tiesību aizsardzības iestādēm, kas ir mūsu galvenie patērētāji. Tāpēc arī e, gribu uzrunāt visus nacionālo tiesību aizsardzības iestāžu vadītājus. Esmu runājis ar viņiem par viņu gaidām operatīvā līmenī un citādi, un visi šie apmeklējumi palīdzēja man uh, saprast, kā vēl labāk varētu uzlabot Eiropola atbalstu nacionālajām iestādēm. Balstoties uz uh, policijas uh, spēku vadītāju sniegto informāciju, es saņēmu apstiprinājumu, ka Eiropols tik tiešām labi darbojas kā organizācija. Nacionālās uh, tiesību aizsardzības iestādes atzinīgi vērtē Eiropola atbalstu, jo īpaši jau kibernoziedzības, terorisma apkarošanas un tehniskās palīdzības jomām bet nacionālās iestādes vēlas no Eiropas saņemt vairāk, lai varētu veiksmīgi apkarot eh, starptautisko organizēto noziedzību un terorismu. Nacionālās iestādes vēlas vairāk atbalsta narkotiku kontrabandas, eh, finanšu noziegumu un kibernoziedzības apkarošanā. Īpašs lūgums ir stiprināt Eiropola analītiskās eh, spējas, lai varētu sniegt labāku atbalstu dalībvalstu izmeklēšanās. Reaģējot uz eh, šo visu, Eiropola jau ir īstenojis iniciatīvu kopā ar dalībvalstīm, lai saprastu, kā nacionālās un Eiropola analītiskās jaudas var tikt uzlabotas. Mērķis ir standartizēt eh, kriminālu analīzi, lai varētu veicināt eh, analīzes rezultātu apmaiņu un arī, lai veicinātu analītisko zināšanu un prasmju apmaiņu starp dalību valstīm. Otrs mērķis ir veidot kopīgu apmācību analītiķiem visās dalību valstīs. Policijas un tiesību aizsardzības iestāžu vadītāji vēlas šos datus un informāciju saņemt pavisam drīz, un viņi cer uz Eiropolu atbalstu šo lielu apjomu datu analīzes realizēšanā. Eiropol ir jābūt inovāciju virzītājam. Un nacionālās iestādes vēlas, lai Eiropola kalpotu par zināšanu un informācijas apmaiņas platformu. Nacionālo spēku vadītāji aicināja arī vēl vairāk uh, koncentrēties uz impaktu, un par to vairāk ir runāts strateģiskajā plānā 19. gadam. Līdztekus sadarbībai ar dalībvalstīm un uh, nacionālajām tiesībāsardzības iestādēm man ir ļoti svarīgi uzlabot sadarbību un stiprināt sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām. Es jau tagad gribu teikt paldies uh, komisāriem Avramopulus un Kingam. Uh, Viņu atbalsts ir ļoti nozīmīgs mūsu aģentūrai, un mēs eh, turpināsim veidot uh, uzticēšanās pilnas attiecības arī nākotnē. Eh, piemēram, uh, komisijas darbs attiecībā uz noziedzību tiešsaistē arī ļoti sasaucas ar Eiropolu darbu. Vēl kāda mana prioritāte ir vairot sadarbību ar Eiropas Savienības un starptautiskajām aģentūrām. Uh, Šais piecos mēnešos, eh, kopš eh, esmu savā amatā, esmu tikusies ar Eiropas robežu un krāsta apsardzes eh, vadītāju, Eurochast vadītāju, EULISA. Mm, tātad tā ir IT sistēma aģentūra, tāpat tikos ar zāļu aģentūras pārstāvjiem, Eiropas dzimumvienlīdzības institūta pārstāvjiem, Interpolu un arī organizāciju, kas cīnās par ķīmisko ieroču aizliekšanu. Uh, Eiropas krasta un robežsardzes aģentūra nākamnedēļ piedalīsies uh, kopīgā sanāksmē, lai pārunātu vēl ar vienu aktuālos jautājumus. Es gribu, lai Eiropola būtu dzīnulis kopīgām aktivitātēm, tikai veidojot uh, stingrus tīklus un nodrošinot uh, ciešu sadarbību, mēs varam uh, aizdarīt eh, izlūku informācijas robus un eh, kopā kļūt stiprāki. Atgriezieniskā saita, ko esmu saņēmusi no nacionālajām iestādēm šonadēļ, trešdien un ceturtdien tiks apspriesta Eiropas eh, policijas spēku vadītāja konvencijā Hāgā. Tas ir Eiropol tāds apjomīgākais pasākums. Un šīs konvencijas rezultāti būs ļoti būtiski veidojot mūsu organizācijas stratēģiju. Uh, Nobeigumā var secināt, ka man pirmie pieci mēneši amatā ir bijuši ārkārtīgi auglīgi. Eiropolu ir veiksmīgi atbalstījis dalībvalstis to izmeklēšanās. Esmu sapratusi, kādas ir Eiropas policijas spēku vajadzības, un es esmu pārliecināta, ka mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais, lai stiprinātu Eiropolu un, un uh, darītu arī nākotnē. 2019. 21. gadam paredzētais plānošanas dokuments jau tika prezentēts martā. To darīja mans priekštecis Robs Vreinraits, un mm, dokumentā nav izmaiņu, ja salīdzina ar to tekstu, ko redzējāt martā. Galīgā apstiprināšana ir paredzēta novembra beigās. Dokumentā pašreizējie strateģiskie Eiropola mērķi ir norādīti. Pirmais strateģiskais mērķis paredz, ka Eiropola ir galvenais eh, krimināla informācijas punkts Eiropā un platforma informācijas apmaiņai starp eh, tiesību aizsardzības iestādēm visās dalībvalstīs. Runājot par informācijas pārvaldību, mēs izmantosim jaunas iespējas, lai uzlabotu izlūk eh, informācijas kopainu un analīzi, ko saņem dalībvalstis. Un darbs pie integrētas datu pārvaldības tiks turpināts kopā ar dalībvalstīm. Daudzi policijas vadītāji norādīja, ka arī viņi iegulda informācijas pārvaldības sistēmās. Eiropola liela daļa darba IKT jomā būs koncentrēta uz to, lai sagatavotu mūsu informācijas sistēmas, padarītu tās sadarbspējīgas ar attiecīgajām citām Eiropas Savienības informācijas sistēmām un tīkliem. Piemēram, uzlabosim mūsu piekļuvis SIS 2 šie pasākumi prasa lielu daļu mūsu budžeta, bet ir svarīgi, lai mūsu sistēmas būtu modernas un lai mēs varētu turpināt investēt jaunos instrumentos. Otrs strateģiskais mērķis. Eiropol ir jāspēj sniegt efektīvu operatīvo atbalstu un zināšanas, kas palīdz dalībvalstīm izmeklēšanā. Es jau iepriekš runāju par to, ko dalībvalstis sagaida un ko es plānoju šajā jomā darīt. Uh, Nacionālo iestāžu sniegta atgriezieniskā saite būs pamats diskusijām, ko mēs noturēsim šonedēļ. Eiropas uh, policijas uh, spēku vadītāja konvencijā. Trešais strateģiskais mērķis ir attīstīt Eiropolu kā efektīvu organizāciju ar efektīvu pārvaldību. 2017. gadā Eiropola veiksmīgi pārvaldīja 140,6 miljonu lielu budžetu, sasniedzot 80% plānotā īstenošanas likmi. 19. gadam un eh, turpmākajiem gadiem budžets tiks plānots līdzīgi daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Un, diemžēl pašreizējais priekšlikums Eiropolu 2019. gada budžetam ir mazāks nekā Eiropola vajadzības. Uh, Un faktiski runa ir par samazinājumu salīdzinājumā ar 18. gada budžetu. Mēs uh, paļāvāmies uz Eiropu. Eiropas parlamenta atbalstu šīs nedēļas balsojumā budžeta komitejā par šo jautājumu. Un tāpat būtu ļoti noderīgi, ja jūs varētu runāt par šo jautājumu arī nacionālajos parlamentos turpmākajās sarunu fāzēs. Sadarbība ar citām tieslietu un iekšlietu aģentūrām ir ārkārtīgi būtisks elements, lai nodrošinātu sadarbību un arī elastību, lai padarītu kopējo satvaru spējīgāku reaģēt un efektīvāku. Ar visām aģentūrām mēs esam runājuši par to, kā uzlabot mūsu sadarbību stratēģiskā un operatīvā līmenī Eiropola darbosies um, kopējā aģentūra tīklā, un šis, šī ir vēl viena iespēja stiprināt sadarbību un saprast, kā tas ir sinerģijas aģentūru starpā. Nobeigumā es gribētu minēt, ka Eiropola sniegtais atbalsts izmeklēšanām Maltā un Slovākijā ir bijis ļoti veiksmīgs mēs esam koncentrējušies uz tiesiskumu ievērošanu un cieši sekojuši izmeklēšanu attīstībai Maltā un Slovākijā. Un Eiropola turpinās atbalstīt Maltas un Slovākijas iestādes viņu veiktajās izmeklēšanās. Nu, tāpat kā iepriekš, arī turpmāk mēs darīsim visu iespējamo, lai īstenotu dalībvalstu gaidas un līdzdarbotos Eiropas Savienības prioritāšu īstenošanā. Pēdējos mēnešos Eiropola ir uzņēmis vairākas delegācijas. Un es aicinātu visus KSPK biedrus atbraukt uz Eiropolu un redzēt, kā mēs darbojamies. Mums būs tiešām prieks jūs uzņemt Eiropolu galvenajā mītnē un parādīt jums, ka tad mēs īstenojam savus pienākumus. Tiešām paldies par iespēju jūs šodien uzrunāt un nepacietību gaidu iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Okay. Um, so now... Kolēģi, tagad atklāsim diskusijas. Sāksim ar Rumānijas un Kipras delegātu uzrunām lūdzu. Sorry, I was getting some. Atvainojos, nes kāpēc dzirdēju tulkojumu Nīderlandiešu valodā, tad nu sāksim ar Rumānijas kolēģiem. Pirms ķeramies gan pie darba, sākumā gribētu ko teikt par Debolas kundzes teikto, manuprāt, ļoti uh, veiksmīga uzruna un negribētu, lai jūsu teiktais pazūd, tas, ko veltījāt deputātiem par daudzgadu finanšu schēmu. Ir kāds komentārs, ko es paudu Austrijas drošības padomes sanāksmē pirms divām nedēļām. Jā, mēs ļoti rūpīgi pievēršam tam uzmanību, tad objektīvi ir ļoti daudz lūgumu un prasību Eiropolam tā ir visai maza aģentūra beig beigās, domājot par koordinatoriem un um, centriem. Prasības ir visai lielas, un budžets nav vienkārši pietiekams, lai šīs prasības apmierinātu. Tādēļ gribētu tiešām uh, pārliecināties, ka šis elements runā tiek sadzirdēts, un arī es aicinātu no savas puses tiešām rūpīgi to pārdomāt. Paturiet to prātām um, savos komentāros, arī savās valstīs un parlamentos, tīri domājot par budžetu, tieši tāpat kā mēs to darām šeit, Eiropas parlamentā. Bet, nu, uzreiz Florējas kundze šķiet. Dodam jums vārdu, vai jūs vēlētos pirmā izteikties? Un uh, ar kartītēm jāpiesakās izteikties arī jums šķiet. Nu, es ļoti atvainojos par birokrātiju. Kā jau parasti viss bet tas ir tādēļ, lai viss būtu godīgi, būtu viens Nacionālo parlamentu deputāts un pēc tam izteiktos viens Eiropas parlamenta deputāts. Tādēļ, ja jūs vēlaties izteikties, lūdzu ar zilajām kartītēm piesak piesakieties izteikties. Zilā veidlapa, kas patiesībā nav zila. Um, bēšā krāsā. Mēs neskādēļ to saucam par zilo formu. Tad, nu, nesajauciet. Lūdzu, uz šīm kartītēm parakstieties, iesniedziet Florē kundze. Kur jūs pazudāt? So Ļoti sarežģīti šeit saredzēt visus kolēģus. Florēs kundze, jums ir uh, jautājums Boleras kundze, de Boleras kundzei. Tagad pavisam īsi jautājumu komentāru. Lūdzu, līdz divām minūtēm runātājiem. Nu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nebiju pieteikusies izteikties. Es gribēju runāt par Rumānijas delegācijas pārstāvi teikto par daudzgadu finanšu schēmu Eiropalam. Vai tagad es to drīkstu teikt? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tagad, ja kādi jautājumi Debolas kundzei, īsi komentāri jautājumi, bet līdz divām minūtēm, lūdzu, neilgāk. Lūdzu, paldies! Esam iepazinušies ar programmas projektu, ko sastādīja Katrīna Debolas kundze Tīri sākotnējais viedoklis būtu, ka tās ir ļoti labi sagatavots un kvalitatīvs dokuments, bet tomēr daži komentāri, kam gribētu pievērst jūsu uzmanību, daži aspekti pavisam īsi. Mūsu delegācija vēlētos uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem programmēšanas dokumentā iekļautajiem mērķiem ir augstas kvalitātes atbalsts, ko Eiropols var nodrošināt dalību valstīm visās trijās prioritārajās jomās, atbilstoši Eiropas drošības darba kārtībai. Un šīs jomas ir terorisms, organizētā noziedzība un kibernoziedzība. Mēs uzskatām, ka Eiropolam ir jāspēj sniegt uh, ātru, strauju operatīvu atbalstu, lai tādējādi mm, reaģētu uz dalībvalstu vajadzībām un ir jādara pieejama informācija un zināšanas reālajā laikā uz vietas. Otrakārt, paturot prātā problēmas, kas saistīts ar nelegālo migrāciju, Austrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē par prioritāti ir noteikusi to, ka Eiropolam mūs ir jāaizsargā, īpaši strādājot pie drošības dimensijas nelegālās migrācijas kontekstā un tas jāskata Eiropas ārējo robežu konsolidācijas kontekstā. Arī tas ir jautājums, eh, kam mēs īpaši pievērst uzmanību un uzskatām, ka tas būs ļoti svarīgs arī nākotnē. Eiropolam būs izšķiroša loma, mēģinot graut uh, migrantu, cilvēku tirgotāju un kontrabandistu biznesa tīklus un stiprinot Eiropas centru kapacitāti cīņā pret cilvēku kontrabandu. Un treškārt, pēdējais komentārs - augstu vērtējam to, ka attīstās IT sistēmas. Ir jānodrošina savstarpējā sadarbspēja starp dažādajām sistēmām, kas tiek izmantotas Eiropā, un arī tam būtu nepieciešami visai vērā ņemam resursi. Paturot prātā to, ka lielākais aģentūras pienesums ir informācijas ieguve, uzkrāšana, apstrāde. Tas, protams, ir jāņem vērā. Un tas arī nozīmē, ka ir jāpaturprātā tas, kāda būs Brexit ietekme uz daudzgada Eiropola programmu. Nobeigumā gribētu tikai minēt, ka paļaujamies uz Eiropola atbalstu izstrādājot un īstenojot Rumānijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienības padomē, paturot prātā arī to, ka mēs būsim tajā pašā laikā arī priekšsēdētāja krēslā administratīvajā valdē 18. jūlijā paredzētajā sanāksmē. Un tas nozīmē, ka mēs ļoti augstā līmenī plānojam sadarboties ar aģentūras vadību. Gribētu īpaši uzsvērt arī to, cik liels ieguldījums būs nepieciešams, uh, lai mēs īstenotu aģentūras nosprosto 19. un 21. gada mērķus. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Šajā sadaļā, tad, kad jūs izsakāties, tomēr mēģināt iekļauties divās minūtēs, lai mēs tādējādi varētu uzklausīt visus deputātus, kas to grib. Tad, nu, jautājumi, komentāri, lūdzu! Paldies Florēs kundzei! Pirms pārējiem pie pirmā Eiropas parlamenta deputāta, kas vēlas izteikties, redzu, ka Kipras delegāts Dmitrijov kungs ir pieteicies pirmais. Lūdzu, Dmitrijova kungs, lūdzu, iekļaujieties gan divās minūtēs, ja vien iespējams. Και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Liels paldies! Kopumā uzskatām, ka daudz gadu Darba programma ir ļoti labi strukturēts, konsekvents dokuments, kas ļoti labi apraksta strateģiskos organizācijas mērķus, kā arī tie jau tika klāstīti. Tomēr daži komentāri mums gan būtu. Pirmkārt, uzskatām, ka korupcija lielā mērā ir saistīta un veicina cita veida krimināla sodāmas darbības un tas ir norādīts arī jaunākajā riska izvērtējuma dokumentā. Tomēr, neskatoties to, redzam, ka daudzgadu programmā šis kā atsevišķs elements neparādās. Tādēļ gribētu jautāt, kādā veidā Eiropols plāno risināt šo jautājumu attiecīgajā laika periodā. Vai jums šķiet, ka varbūt būtu vērtīgi tomēr šādu veidu atsauci iekļaut dokumentā? Tālāk, viens trīs mērķis - strateģiski stiprināt uh, partnerības ar sadarbības partneriem. Šeit mēs esam ļoti skeptiski noskaņot par to, ka Turcija būtu iekļauta vidusjūras valstu sarakstā, ar kurām tiek domāts par to, ka panākta vienošanos par datu apmaiņu ir steidzama. Šajā valstī datu aizsardzības līmenis ir ļoti zems, un tas vēl, to vēl jau vairāk sāsina esošā um, situācija un pret terorismu striktie pasākumi. Un turklāt progresa ziņojums par ceļu karti Turcijas pilsoņu vīzu liberalizācijai īpaši norāda to, ka Turcijai ir jāpārskata tās likumdošana un ar terorismu saistītā praksa un jānodrošina tās atbilstība Eiropas standartiem, jo īpaši svarīgi būtu saskaņot terorisma definīciju ar Eiropas tiesību aktiem. Paturot to visu prātā, personas datu apmaiņa organizētās noziedzības un terorisma kont kontekstā pirms ir pieņemta šī jaunā likumdošana. Uh, Tas viss mums liek uh, atcerēties tomēr likumdošanu, kas ir pamatā informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienību un Turciju. Un turklāt gribētu atgādināt, ka Turcija nesadarbojas ar Kipru organizētās noziedzības pret terorisma jomā, un tā rezultātā varētu tikt apdraudēta Eiropola mērķu sasniegšanas efektivitāte. Balstoties uz visiem šiem apsvērumiem, mēs uzskatām, ka Eiropola konvenciālā satvara aktualizēšana šajā, šīs valsts kontekstā sūtītu nepareizo signālu, jo tas neatspoguļo to, cik ļoti svarīgs šis jautājums ir Eiropai un Eiropolam, lai tomēr personas dati tās pilsoņiem tiktu aizsargāti pienācīgā veidā. Ļoti lielu uzmanību pievēršam cīņai ar radikalizāciju tiešsaistē. Tas ir ļoti pozitīvi. Tomēr tajā pašā laikā es uzskatu, ka radikalizācija mošajās un citās reliģiskās iestādēs būtu jāskata plašākas pretterorisma stratēģijas kontekstā, jo īpaši iedomājam par uh, radikalizācijas informētības tīkla attīstību. Paldies! Paldies, kolēģi, tomēr aicinu jūs iekļauties divās minūtēs, tas mums visiem noteikti palīdzēs darbā, jo runātāju sarakstā ir daudz. Gribam tomēr, lai visiem ir iespēja izteikties un jautājumus, komentārus tomēr mēģiniet uzdot sekretā, direktoram. Un tagad Dijas Demēra Eiropas parlamenta vārdā lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Pirmkārt, gribētu uzslavēt uh, Eiropol direktori. Viņai lieliski pastrādājas piecu mēnešu garumā. Viņa strādājas ļoti smagi un efektīvi. Tādēļ varu tiešām no sirds teikt, ka uzticamies jums drošības jomā. Man būtu daži jautājumi. Pagājušajā nedēļā prezidents Junkera kungs atsaucās uz vairākām lietām, par kurām es gribētu tagad jautāt jums. Pirmkārt, kaitnieciskais saturs tiešsaistē. Vai Eiropolam ir pietiekami resursi, lai šāda veida saturu izņemtu? Un lai tas notiktu pietiekami ātrā veidā, lai no tīkla šo, šis saturs pazustu. Tālāk prezidents Junkers, Junker, Junkers kungs grib stiprināt Frontex darbu, jāsa, un jāsaka, man ir bažas par šo aģentūru darba stiprināšanu, jo jājautā, vai tas gadījumā nekaitēs Eiropas migrācijas un cīņas ar kontrabandu tīklam, pie kā strādā Eiropols. Tālāk, trešais jautājums - kiberdrošība. Ļoti labi zinām, ka kibernoziegumi ir sastāda daudzās valstīs aptuveni 50% no visām kriminālu sodāmām nodarbībām. Um, uh, Jūs runājat par to, ka ir jāinve, jāinvestē instrumentos, tam es varu piekrist, bet varu piekrist arī prezidenta kungam, kad viņš norādīja, ka mums ir budžetā jāpie, daudzgada finanšu schēmā tam jāpiešķir papildus līdzekļi. Tomēr gribētu jautāt, vai jums ir nepieciešamie cilvēku resursi, finansiālie resursi, um, pietiekama kapacitāte cīn, cīnīties ar jauniem uh, kibernoziedzības veidiem tieši saistē? Mums ir sionet tīkls, tomēr mums ir zināmas problēmas ar likumdošanu dažādās dalību valstīs. Direktors kundze, vai jūs varētu lūdzu stāstīt, vai plānojat uzlabot šo, šī tīkla darbu, vai varbūt to nomainīt uz cita veida informācijas apmaiņu finanšu noziegumu kontekstā kāreiz? Paldies! Paldies, Dijas Demēra kungs! jo San kundze no Francijas Nacionālā parlamenta pārstāvju vārdā. Lūdzu. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, paturot prātā esošo terorisma apdraudējuma radīto risku, to, ka ir jauni noziedzības veidi, uh, nelegālās migrācijas plūsmas, visu šo iemeslu dēļ Eiropolam ir jābūt uh, Eiropas drošības centrālajiem elementam. Uzdevumi ir ļoti daudz, runāšu gan tikai par dažiem. Pirmkārt, Eiropolam ir jāstiprina savas attiecības ar tām valstīm, kas sniedz operatīvo atbalstu. Uh, arī iestādēm, un tas jo īpaši svarīgi ir informācijas apmaiņas kontekstā. Inform informācijas apjoms, ar ko apmaināmies, ir palielinājies par 90%, bet šo datu ievadīšanu pārsvarā veids tikai 5 valsts, tajā skaitā arī Francija. Paturot prātā pārrobežu terorisma riskus, tad e, Eiropolam ir jābūt manevri iespējām, lai tas spētu pienācīgi rīkoties. Un mums ir jāstrādā arī ar, ar parlamentiem, lai tie pārliecinātos, ka tiesības sargājušās iestādes darbojas labi nacionālā līmenī. Un jā, nedrīkstam aizmirst arī par Brexit, kas uh, um, nedrīkstam pieļaut situāciju, ka tas apdraudētu mūsu visu drošību. Sadarbība arī ar trešajām valstīm ir ļoti svarīga. Ir, protams, uh, vairākas jautājuma zīmes saistībā ar uh, vairākām valstīm. Um, um, informācijas apmaiņas starp Eiropolu un varbūt represīvām valstīm, kurās prasības attiecībā uz uh, informācijas drošību nav pietiekamas. Bet, nu, ja kurā gadījumā katra situācija ir jāiz, jāizvērtē atsevišķi. Tālāk savstarpējā sadarbspēja Eiropas informācijas sistēmām. Tas šobrīd ir viens no aktuālākajiem projektiem, un uh, tie tehniskie izaicinājumi, ar kuriem jācīnās, ir tiešām milzīgi. Mums ir fragmentētas datu bāzes, mums jāpārliecinās, ka šie šķēršļi tiek pārvarēti, ja vēlamies nodrošināt pienācīgas izmeklēšanas. Eiropolam ir jāspēlē tiešām ļoti svarīga loma, lai tiem būtu pieeja pēc iespējas lielākam informācijas apmaiņas sistēmu skaitam. Tajā pašā laikā nedrīkstam ignorēt datu aizsardzību, datu privātumu. Tie ir ļoti svarīgi aspekti. Datu sadarbspēja mērķi to sasniegt līdz 2021 gadam. Tam ir nepieciešams milzīgs investīcijas IT jomā. Protams, ka Eiropolam ir jākoncentrējas arī uz to informāciju, ar ko apmaiņa notiks. Eiropola ļoti labi apzinās, kādi ir izaicinājumi. Kibernoziedzība ir izaicinājums, kas aizvien pieaug, tam ir milzīgas finanšu un politiskās saks, un cīņā ar kibernoziedzību tā ir nepieciešama kopīga rīcība. Un tiesības, Eiropas Savienības tiesības sargājušām iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā, un tajā skaitā tur jābūt iekļautam arī banku sektoram. Runājot par prioritātēm. Par prioritātēm, kam būtu jābūt daudzgadu programmā. Šeit man milzīgs prieks, ka Rumānijas un Kipras kolēģi varēja atbalstīt arī šos elementus. Lielas paldies! Paldies! Gribētu minēt, ka divi no bijušajiem Eiropas parlamenta deputātiem arī atrodas šajā telpā. Timotī Kerkopkungs un Rija Umenreit. Sveicam jūs abas mūsu vidū. Un tagad uh, vārds Svetanava kungām no Bulgārijas divas minūtes, lūdzu. Благодаря, господин председател. Liels paldies priekšsēdētājiem. Komentēšu arī es programmas dokumentu. 2019. līdz 2021. gads ļoti laba strateģiskā vīzija par organizācijas attīstību, par visu kapacitāšu, ekspertu zināšanu, mobilizēšanu, lai efektīvā veidā varētu atbalstīt dalību valstu veiktās izmeklēšanu. Šajā dokumentā ir divi elementi - stratēģija un nepieciešamie resursi šīs stratēģijas īstenošanai. Mums ir jāgarantē pietiekami daudz finanšu resursu pienācīgai aģentūras darbībai. Ļoti pozitīvi vērtēju visus centienus atbrīvoties no budžeta ierobežojumiem, izmantojot inovācijas, jaunās tehnoloģijas. Tajā pašā laikā ir ļoti pienācīgi garantēt arī pietiekami daudz resursu migrācijas, krīzes un potenciālo teroristu draudu kontekstā. Ļoti pozitīvi vērtēju uh, aģentūras centienus turpināt izstrādāt uh, prioritārā kārtā un attīstīt sadarbību ar Rietumbalkānu valstīm. Aģentūra ir jāspēj efektīvā veidā īstenot jau esošos mehā sadarbības mehānismus Eiropola sadarbība ar šīm valstīm eh, ir svarīga vēl kādā kontekstā. Ir jāuztur ļoti cieša sasaiste ar Eiropas Savienības vērtībām un jāiesaista šīs valstis mūsu kopējā darbā un jāveicina kopīga izpratne par šīm vērtībām. Tas viss mums palīdzēs uh, izvairīties no uh, politisku vērtību vakuma šajā reģionā. Mēs uh, palīdzēsim tādējādi šīm valstīm uh, cīnīties ar vērā ņemamiem izaicinājumiem. Migrācijas bēgļu krīzes uh, kontekstā, padomājot par tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, ir ļoti svarīgi, lai Eiropola neaizmirsta Turcijas lomu un noteikti nodrošinātu sadarbību ar šo valsti. Un nobeigumā, jā, nedrīkstam nepieminēt arī Brexit. migrācijas plūsmas uz Turciju. Bieži vien šīs plūsmas nonāk Turcijā, nevis Eiropas Savienībā, tādēļ jāsadarbojas mums ar Turciju. Un vēl beigās tomēr par Brexit apvienotā karaliste arī sniedz pienesumu drošības nodrošināšanā. Tad nu gribētu jautāt, kādi ir mehānismi un standarti, kas mums ir būtu obligāti jāsaglabā, lai mēs izvairītos no kādām mm, problēmām saistībā ar drošību pēc tam, kad apvienotā karaliste būtu izstājusies. Tas būtu mūsu visu interesēs. Liels paldies! Liels paldies tagad Katarīnie Činičī, Eiropas parlamenta deputāta lūdzu. Grāci! Paldies! Paldies priekšsēdētājiem Morājušu kungam. Sākumā gribētu pateikties Eiropola izpildirektorei Debolas kundzei par prezentāciju, kā viņa jau norādīja Eiropola loma ir un arī nākotnē būs aizvien centrālāka, domājot par cīņu pret uh, pārobežu noziedzībiem, no, noziegumiem, terorismu, kibernoziegumiem un, diemžēl, arī daudziem citiem. Un, kā jau tika norādīts, ļoti svarīga ir sadarbība. Sadarbība ar nacionālajām iestādēm, kā arī sadarbība ar citām Eiropas uh, iestādēm un aģentūrām. Un šajā kontekstā man būtu vairāk jautājumu. Gribētu sākumā jautāt Eiropol 17. gada decembrī pieņēma vadlīnijas attiecībā uz datu integrētu pārvaldību. Eiropas datu aizsardzības uzraugs ir nācis klajā ar izvērtējumu. Tādēļ gribētu jautāt, kādā veidā šīs vadlīnijas ņem vērā atšķirīgās modalitātes, tātad, kas attiec uz citiem mērķiem, strateģiska analīze un strateģiskie mērķi. Un gribētu jautāt, kādā vai šajā dokumentā ir skatīta nākotne savstarpējā sadarbspēja tīkliem un datu savietojamība, un vēl kāds konkrētāks jautājums, tas būtu saistīts ar sadarbību starp aģentūrām. Gribētu jautāt. Sadarbības profili, kas šobrīd pastāv ar Eirojustu, kādā veidā ir plānots uh, uzlabot šo abu aģentūru sadarbību nākotnē. Un vēl kāda lieta - dokumentā minētais plāns līdz 2021. gadam, tur nav atsauces uz nākotnes sadarbību, kāda tā ir plānota ar Eiropas prokuratūru, ar EPO. Tādēļ gribētu jautāt, vai aģentūra šobrīd vērtē arī potenciālo ietekmi un nepieciešamos resursus, kādi varētu būt nepieciešami, ja mēs domājam par sadarbību starp Eiropolu un Eiropas prokuroru biroju. Paldies! Paldies, Katrīna! Tagad Nacionālajai parlamenti īrijas pārstāvs Okvīlen kungs lūdzu. Paldies, priekšsēd. Esmu drusku nomažījies par to, ka Eiropas pol, Eiropol daudz gadu programma līdz 2021. gadam runāja par trešo valsts sadarbības stiprināšanu, atsauc tikai uz ASV, eh, vidusjūras eh, valstīm, eh, Rietumbalkāniem, tuvajiem austrumiem un ziemē Āfrikas valstīm. Ņemot vērā, ka Lielbritānija 2019. gada 29. martā grasās pamest Eiropas Savienību, kādēļ nav nekādu atsauču uz šo dalībvalstu, kas grasās izstāties. Noteikti būtu jāatzīmē, ka Eiropolam ir jābūt stī, spēcīgām darb, sadarbībai ar šo valstu un e, arī ar uh, Ziemeļīriju, e, ja šis reģions arī izstāsies. Kas tik darīts, kā Eiropola gatavojas uh, šim faktam, eh, proti apvienotās karalists izstāja no Eiropas Savienības. Un esmu arī pamanījis, ka eh, ir attiecībā uz atsevišķiem darbiniekiem, eh, kas ir eh, eh pazemināti amatā, bet tomēr palikuši Eiropol eh, darbā. Uh, Eh, šeit ir vairāki eh, tādi gadījumi, kad cilvēki ir pazemināti amatā. Eh, kā tas skaidrojams, vai tas viņu morāli negatīvi neietekmēs? Paldies, Akvilan kungs, Nīderlandes pārstāvis, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi! Tas ir ļoti pozitīvi, ka mēs šeit esam kā Nacionāla parlamenta pārstāvi un no otrās palātas un no augšpalātas un apakšpalātas, tātad Nīderlandē, e, te ir tikai sieviešu delegācija. Tas ir ļoti pozitīvi. Tas stiprina mūsu pozīciju kā Nacionālā parlamenta pārstāvjiem un arī veicina dialogu par Eiropas nākotni. Runājot par darba programmu, Šeit ir šis mērķis izvirzīts, ka darba programmai ir jākļūst praktiskākai, operatīvākai, ļoti apsveicam. Bet kā tad mēs to grasamies panākt? Ko varam gaidīt no policijas darbībām uh, dalību valstīs? Tā pavisam konkrēti. Un otrkārt, uh, runājot par Eiropola daudz nozaru sadarbību, uh, Kā to konkrēti saprast, šeit es arī vēlētos labprāt detalizētāku informāciju saņemt. Treškārt, par tiesiskumu. Kā tas e, atsauksies uz mūsu sadarbību ar trešām valstīm, kā ir ar e, līgumiem ar trešām valstīm, Eh, ja Eiropol eh, pretizlūkošanas darbu izvērš, kā tas attieksies uz privātumu, eh, ceļotāju, personas datiem, pasažieru personas datiem un tam līdzīgi. Un visbeidzot, pretterorismu cīņa. Eiropols šiem mērķim tērē gadrīz tik daudz kā cīņai pret organizēto noziedzību kā tas uh, savietojums ar nacionālo policijas iestāžu eh, tēriņiem šajā jomā. Paldies, un tagad Nacionāla parlamenta pārstāve no Ungārijas uh, vispirms lūdzu. Paldies priekšsēdī Dunaikundze. Tātad, dargie kolēģi, Eiropa programmas uh, sakarā Ungārijas viedoklis ir tāds, ka ir jācīnās pret uh, migrāciju, kas tiek virzīta uz Eiropu. Šeit ir jāpanāk ātru uh, e, konkrēti rezultāti. E, Eiropai jāaizsargā savu pilsoņu, un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi uh, ka e, Eiropolam ir jāsadarbojas ar dalību valsts policijas iestādēm ļoti efektīvi, ir jābūt šai sadarbībai. Mēs atbalstām e, e, to, ka arī operatīvās programmas ar Eiropolu līdzdalību ir jāpaplašina. Uh, Eh, tieši šajā jomā Eiropola darbība būtu jāizvērš tālāk. Runājot par programmas dokumentiem un tā prioritātēm, arī Ungārijas prāt cīņa pret nelegālo migrāciju ir viens no galveniem uzaicinājumiem. Mums ir arī ilgtermiņā jāplāno, kā labāk sargāt Schengenes ārējās eh, robežas un kā cīnīties pret eh, cilvēku kontrabandas noziedzību. Mūsu mēris ir, mērķis ir tāds, eh, lai operatīvās iestādes savu sadarbību padziļinātu un tādējādi ārējās robežas tiktu sargātas efektīvāk. Eiropolam ir jābūt iestādēji, kas var darboties operatīvi un reāli atbalstīt nacionālās tiesības sargājošās iestādes. Bet, lai tas notiktu, ir nepieciešams uh, dalībvalstu uh, atbalsts un uh, dalībvalstu pasākumiem uh, cīņā pret nelegālo migrāciju ir jātiek labāk koordinātiem. Paldies! un tagad apvienotās karalistes um, parlamenta vārdā Lords Kerkops. Paldies, priekšsēd. Arī es sveicu Eiropalu jauno direktori ar stāšanos amatā. Es biju lielā mērā iesaistīts. E, es biju viens no tiem, kas prasīja, ka Eiropolam ir jāstrādā caurspīdīgāk, demokrātiskāk, un es ļoti priecājos, ka ir šāds pasākums šodien, kurā mēs tagad ņemam dalību. Es arī priecājos, ka pirms dažām dienām apvienotā karaliste pieņem lēmumu, ka tā arī attiecinās uz sevi noteikumus attiecībās finanšu informācijas sniegšanu, kas būs cieši saistīta ar jauno uh, pret uh, uh, naudas atmazgāšanu vērsto direktīvu. Um, Es savulaik biju arī personas, eh, avio pasažieru personas datu ziņojuma referents Eiropas parlamentā, un eh, es domāju, ka eh, šo datu apmaiņa ir ļoti nozīmīga mūsu drošībai Eiropā. Eiropolam nākas sadarboties ar daudzām Eiropas aģentūrām, kas mani daru bažīgu Runājot par apvienotās karalistes attiecībām ar Eiropas saimnību, man e, gribētos e, lūgt direktoru komentēt, kā tad varētu uzlabot šīs, šo aģentūru savstarpējo sadarbību. Un it īpaši arī attiecībā uz Eiropolu. Kā mēs varētu gādāt, e, lai e, personas datu apmaiņas starp apvienoto karalistu un citām e, un, un es dalībvalstīm nākotnē varētu notikt efektīvi cīņā pret e, nelegālo noziedzību visās Eiropola darbības jomās. Man tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo Eiropola ir lielā mērā iegūst no ciešās sadarbības ar apvienoto karalistu un arī e, to var sacīt otrādi. Es vēlos, lai tas tā būtu arī turpmāk. Paldies, un tagad Francijas vada Mendes kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos pavisam īsi. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Proti, kā varētu labāk īstenot policijas spēku sadarbību Eiropas Savienībā? Varbūt kā Eiropol būtu jākļūst par tādu operatīvu aģentūru, kas palīdzētu policijas spēkiem cīnīties ar pārobežu noziedzību. Un kopīgās izmeklēšanas komandas uh, ir ļoti labs rīks, uh, piemēram, kā Tas tika darīts arī Bataklana uzbrukuma izmeklēšanā pāris gadus iepriekš. Tad, kad mēs runājam par budžetu, tas notiks pavisam drīz, varbūt, ka tik tiešām būtu jāņem vērā arī šīs te operatīvās funkcijas, kas ir Eiropol. Paldies, un mums joprojām ir diezgan daudz um, delegāti, kas vēlas izteikties, tā kā lūdzu ievērot savu runāšanas laiku, un tagad Nīderlandes pārstāv Vīzo kundze. Paldies! Nīderlandes senāts vēlas pateikties visiem šī pasākuma organizatoriem, pateicamies arī Eiropolam par tā darbu cīņā pret noziedzību Eiropā. Un man ir jautājums par Eiropolu mēres programmu. Operatīvā atbalsta otrs mērķis. Tātad eh, daudzgadu programmā, Eiropola daudzgadu programmā. Eiropolam tātad jāatbalsta ir nacionālās iestādes. Tā šeit tiek eh, prasīts. Kā tad Eiropola var atbalstīt nacionālās iestādes? Nu, ar informācijas eh, tālāk nodošanu. Bet kāds ir Eiropola ierēģu mandāts sadarboties ar dalību valstu um, tiesību sargājošām iestādēm un kādu uzraudzību mēs šeit varam veikt? Vai Eiropola varētu pastāstīt, kā ir līdz šim, kādu lomu tas ir spēlējis izmeklēšanās? Gaidīšu jūs atbildi. Paldies! Tagad Rīķijas parlamentu vārdā Papa Theodoro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdī. Vēlos sveikt Debolas kundzi, jauno Eiropola direktori. Jūs sniedzāt mums detalizētu, plašu eh, pārskatu par daudzgadu programmu kādi tad ir mūsu aktuālie izaicinājumi? Migrācijas krīze, drošības problēmas, īpaši arī Rietumbalkānu reģionā. Protams, šis nav vairs 2015. gads, kad bija milzīgas migrantu plūsmas. Bet mums ir ēs Turcijas vienotā deklarācija, kas tiek piemērota, kā rezultātā Daudzi cilvēki e, e, ir Grieķijas salās, un viņi tālāk netiek no turienes. Mēs runājam par 15 līdz 18 tūkstošu bēgļiem uz piecām Grieķijas salām. Eiropola pieliek pūliņus. Un arī citi spēlētāji Eiropā pieliek pūliņus, lai risinātu e, bēgļu krīzi Eiropā bet vai tas viss nedos vēl lielāku nedrošību mums, ņemot vērā, ka ir daudz vēlēšanas gaidāmas Eiropā un arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un te būs noteikti daudz runa par eh, drošību un kā mēs risinām bēgļu krīzi. Eh, tādēļ vēlas jautāt, kādus vēl Eiropola resursus var izmantot, lai uh, uzlabotu situāciju drošības jomā, īpaši jau runājot kontekstā ar bēgļu krīzi. Vai jūs saprotiet, ka e, šādi e, strādājot ar migrācijas problēmu, bēgļu grupas tikai tiks vēl vairāk radikalizētas? Paldies! Tagad Spānijas vārdā Mārtiņš Tolidāno. Paldies, priekšsēdi! Paldies arī Eiropola izpildu direktorei. Daži jautājumi. Eiropols saskaras ar lieliem izaicinājumiem. To mēs visi zinām. Cīnā, cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību, kibernoziedzību, cilvēku kontrabandistiem. Tas viss mums, kā Spānijas delegācijai, liek bažīties par aģentūras finansējumu. un e, tā sadarbība ar nacionālām tiesību sargojušām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem. Man jautājums, vai Eiropola finansējums ir saistīts e, pirmkārt ar Brexitu? Kā mēs šo iztrūkumu varētu mazināt? Ja tas paliktu, tas varētu ļoti negatīvi atsaukties uz drošību mūsu valstīs. Diez vai mēs to vēlamies? pilsoņi, mūsu iedzīvotāji bieži nesaprotējas darbības eh, veidus. Eh, un Eiropols varētu būt tieši viena no tām aģentūrām, kuras darbība pilsoņiem ir tuva un saprotama un svarīga. Īpaši jau arī raugoties no Spānijas. Spāņi interesējas par to, kā mm, mēs varam dzīvot drošāk, Eiropolam ir jāparedz vajadzīgie līdzekļi. Un pēdējais jautājums. Kā būs ar Eiropas, ar Eiropas arestu orneru īstenošanu? Es zinu, ka šeit eh, pēdējā laikā ir diezgan sarežģīti. Francijas pārstāvi. Paldies! Tik tiešām visi kolēģu komentāri ļoti labi parāda <clears throat> to, ka valda zināms satraukums par to, kāda ir sadarbības kapacitāte un kā tas viss funkcionē. Nu, un taisnība, mēs gribētu visi uzzināt, kā sadarbības starp Eiropolu un citām aģentūrām tiks īstenota vai nepastāv risks, ka tiktu, piemēram, jauktas vai pārklātas e, Eiropola un Frontex kompetences? Arī Frontex pārziņā ir terorisma un e, ieroču kontrabandas apkarošana. Nu, protams, viņu galvenais uzdevums vēl ar vienu ir ārējo robežu uzraudzība, bet e, jebkurā gadījumā. Nu, un tāpat, ja runa ir par lomu sadalījumu migrantu kontrabandas apkarošanā, nu, varbūt, ka jūsu gūtā pieredze arī attiecībā uz hotspots, jeb karstajiem punktiem, varētu palīdzēt, domājot par to, kā būtu pārvaldāmas migrantu plūsmas, varētu veidot tik tiešām kontrolas centrus un organizētas izkāpšanas platformas. Nu, kā tad mēs tik tiešām varētu nodrošināt to, ka netiek uh, jauktas uh, aģentūru kompetences? Un kā nodrošināt to, lai būtu pietiekami daudz līdzekļu šautie aģentūrai, ja, lai tā varētu īstenot visas savas funkcijas, atbilstoši arī tam, ko mēs vēlamies. Paldies, un pēdējais runātājs - Angela Kungs no Luksemburgas. Uh, Mr. President, for giving me the floor. I want to thank Mrs. De Boll for her presentation and all she's achieved. In... Um, gribu teikt paldies eh, direktoršu kundzei par visu sasniegto piecos mēnešos, un paldies arī par viņas izteikumiem par daudzgadu finanšu schēmu. Nu, tas ir lielisks piemērs. Visi vēlas, lai Eiropa dara ko vairāk, bet neviens negrib par to maksāt. Bet nu tagad nonāku pie jautājuma. Cilvēku resursu jautājums Eiropā. Es tik tiešām aizstāvu spēcīgu uh, civilo dienestu Eiropas Savienībā, daudzās aģentūrās un citās struktūrās mēs redzam, ka ierēģņus aizstāja nereti pagaidu darbinieki un uh, līgumdarbinieki. Kāda ir situācija Eiropolu? Zinot, protams, ka daudzi cilvēki, kas eh, strādā Eiropoli, ir dalībvalstu nosūtīti, bet, nu, kopumā, es domāju, motivēts eh, kolektīvs eh, ar labiem darba apstākļiem ir ļoti būtisks priekšnosacījums veiksmīgam aģentūru un institūciju darbam. Kolēģi, paldies par šiem ļoti būtiskajiem jautājumiem. Labprāt došu vārdu izpildirektorei. Mums ir šī sadaļa jābeidz piecos. Zinu, ka nespēsiet atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, kas izskanēja, bet nu, dažos valda tādas kopīgas tēmas. Tā kā lūdzu, Katrīna, iespēja atbildēt uz galvenajiem jautājumiem. Paldies! Paldies visiem par komentāriem. Tas palīdz mums pārdomāt to, kā mēs varam um, labāk kalpot Eiropas iedzīvotājiem. Centīšos atbildēt uh, tādos lielos uh, tematu kopumos. Sākšu ar migrāciju. Migrācijas kontrolē ir izveidots um, īpašs centrs Eiropola paspārnē. Tur šobrīd darbojas Eh, aktīvi tiek īstenotas 19 izmeklēšanas eh, migrantu kontrabandas eh, izmeklēšanā. Mēs šobrīd varam atbalstīt tikai šādu te izmeklēšanu skaitu. Domājot par sekundāro pārvietošanos ar dažādu kriminālu elementu atbalstu, nu šādas pārvietošanās apmēros pieaug. Uh, un um, kontrabandisti nopelna miljārdus. Jāsaka, ka mūsu organizētās noziedzības uh, nodaļas dati liecina, ka 25% um, no mūsu augsta līmeņa izmeklēšanām ir saistīts tieši ar migrantu kontrabandu. Šeit ir jādomā par tādām mērķētām aktivitātēm, informācijas vākšanu un apmaiņu. Tas ir nepieciešams situācijas risināšanai. Mēs gribam īstenot tādu reālu ietekmi uz situāciju. Esam arī Kozī sanāksmē prezentējuši desmit eh, tādus svarīgus elementus, kas varētu palīdzēt. Es izcaušu trīs no šīm aktivitātēm. Mūsu ideja ir izveidot kopīgu darba <clears throat> grupu, jeb task force. Uh, kur piedalītos nacionālo iestāžu izmeklētāji. Mēs šādu grupu jau esam izveidojuši terorisma apkarošanas un kibernoziedzības jomās, un grupas darbs ir devis taustāmus rezultātus, jo izmeklētāji var aprunāties savā starpā un saprast, kuri tad ir prioritārie gadījumi. Otrakārt, gribam vairāk koncentrēties uz migrantu kontrabandistu gūto peļņu ir jākoncentrējas uz šiem nelikumīgi iegūtajiem līdzekļiem. Paralēlas izmeklēšanas eh, būtu jāuzsāk dalībvalstīs biežāk, lai varētu identificēt un konfiscēt šos te krimināli iegūtos līdzekļus. Arī attiecīgā Eiropa un nodaļa atbalstīs šo darbu. Sadarbība ar trešajām valstīm migrantu kontrabandā arī ir ārkārtīgi svarīga, lai apkarotu šo fenomenu pirms eh, migranti sasniedz Eiropas Savienības robežas. Ir jādomā par iespējām gūt izlūk informāciju no ne Eiropas Savienības valstīm, jo šī informācija ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs gribam izjaukt eh, kontrabandistu tīklus. Jautājums par korupciju. Proti, ka korupcija nav minēta mūsu daudzgadu programmā. Mēs zinām, ka korupcija veicina visdažādākā veida kriminālas aktivitātes. Mm, tas ir tāds plašs jēdziens, un Eiropola aktīvi darbojas atsevišķos uh, sektoros, uh, piemēram, korupcijas sportā, uh, pēdējos pāris mēnešos esam arī sadarbojušies ar atsevišķām dalībvalstīm. Mēs eh, cenšamies labāk definēt darbības jomu un to tieši kādu atbalstu aģentūra var sniegt, eh, izmeklējot korupcijas gadījumus. Domājot par korupcijas iekļaušanu daudzgadu plānošanas dokumentā, 19. gada darba programmā jau ir paredzētas attiecīgas aktivitātes. Eiropola atbalstījis pretkorupcijas aktivitātes, ko ir uzsākušas dalība valstis. Eiropola atbalstīs arī projektus, kas ir saistīti ar dažādām korupcijas nozarēm, un stiprināsim sadarbību ar korupcijas apkarošanas aģentūrām. Runājot par sadarbību ar Turciju. un sadarbība ar Turciju, kā to izcēla jau Kipras parlamenta pārstāvis. Uh, Eiropola saprot to, kāda ir pievienotā vērtība pastiprinātai sadarbībai ar Turciju dažādās noziedzības jomās, tostarp narkotiku un migrantu kontrabandā. Sadarbības starp Eiropolu un Turciju ir balstīta uz strateģisku vienošanos, kas stājās spēkā 2004. gadā bet tur nav ietverta iespēja apmainīties ar personu datiem. Sadarbība tiek veicināta daudzās citās jomās, un mums ir arī sakaru koordinātori. Uh, no Turcijas, kas darbojas eh, Eiropola galvenajā mītnē kopš 16. gada, bet eh, apmaiņa ar personas datiem nav iespējama. Runājot par turpmāku sadarbību, nu, tā ir Eiropas komisijas prerogatīva vest sarunas Eiropas Savienības vārdā un vienoties ar Turciju par personas datu apmaiņu starp Eiropolu un attiecīgām trešo valstu iestādēm. Turcija ir ietverta šai prioritāro valstu sarakstā, kā to lēma arī Eiropola valde. the uh, IRU, the removal. Ieru. Attiecībā uz šo lietu es varu teikt, ka tas ir veiksmes stāsts. Un mēs varam teikt paldies par atbalstu. Viss tika izveidots 2015. gadā un ir izvērtēti vairāk nekā 60 tūkstoši dažādu saturu elementu un ir pieņemti tūkstošiem lēmumu. 84,5%. Nu, un um, pagājušajā nedēļā Junkers paziņoja, ka uh, ir iecerēts eh, tiesību akta priekšlikums eh, terorismu apkarošanai tiešsaistē. Mēs atzinīgi vērtējam eh, šo ideju, un tas tikai stiprinās Eiropau spēju predarboties radikalizācijai tiešsaistē. Un kopā ar komisiju arī domāsim, kā vislabāk īstenot šo jauno platformu, bet tam būs nepieciešami cilvēku resursi un arī finanšu līdzekļi. Komisija ar mums ir konsultējusies, gatavojot savu priekšlikumu, un mēs esam tiešām pateicīgi par šo priekšlikumu, jo. Ir svarīgi atbrīvoties no teroristiska rakstura, satura tiešsaistē. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai apkarot radikalizāciju par aģentūru sadarbību. Taisnība. Dažkārt jādomā tik tiešām, kā visas aģentūras sadarbosies un kā nodrošināt to, ka viena aģentūra nepārņems citas aģentūras kompetences. Tāpēc arī ir svarīgs šis aģentūru tīkls. Ir jāstrādā pie kopīgām stratēģijām, kopīgām aktivitātēm un kopīgām izvērtēšanām. Uh, Nu, un pirmo reizi mums būs kopīga tikšanās Eiropa un Frontex valdes pārstāvjiem, un tā ir tāda ļoti svarīga kopīga valde, um, kur risināt Frontex un Eiropolu kompetenci jautājumus un definēt, kā tad mēs tieši sadarbosimies. Mums bija ļoti laba sanāksme ar Frontex uh, vadītājiem. Uh, lai domātu par to, kā mēs nākotnē sadarbosimies un eh, kādi būtu labākie risinājumi. Abām aģentūrām ir atšķirīgas kompetences. Eiropol ir eh, krimināla informācijas eh, centrs, um, kas ir atbildīgs par informācijas apmaiņu un atbalsta sniegšanu krimināla izmeklēšanās. Savukārt Frontex uzdevums ir robežaizsardzība. Informācijas apmaiņa starp abām aģentūrām ir svarīga Un tas viss tiks atrunāts arī nākamajā Frontex regulā. Finanšu noziedzība ir um, būtisks jautājums Eiropas Savienībā. Uh, Un tas arī izskanēja no tiesībā aizsardzības iestāžu vadītājiem, proti, ka ir vairāk jāinvestē finanšu noziegumu novēršanā un ir nepieciešama labāka apmācība finanšu noziegumu izmeklēšanā. Mēs Eiropola līmenī esam pārliecināti, ka mums ir jādara vairāk šai jomā, un mēs izmantosim mūsu zināšanas, lai palīdzētu dalību valstīm vajadzības gadījumā. Eiropola šobrīd sadarbojas ar astoņām finanšu izmeklēšanas vienībām, un mums ir ļoti labi rezultāti. Eiropola ir pieņemts apstiprināšanai arī komisijas regula, kur ir noteikumi par to, kā vislabāk izmantot eh, finanšu informāciju. Un Eiropola ir arī iespēja pieprasīt eh, finanšu informāciju caur nacionālajām vienībām. Mums vienmēr ir jāizmanto nacionālās vienības. Un mēs esam eh, pārliecināti, ka šis priekšlikums būs solis uz priekšu. Uh, cīņā pret eh, finanšu noziegumiem, kas arī ir viena no prioritātēm Eiropas Savienībai. Par 9. gada budžetu. Kā jau tika uzsvērts, to minēja priekšādātājs un arī vairāki parlamentu pārstāvji. 9. gada budžetu projektā ir ietverts Eiropola budžets 129 miljoni un tikai 5 papildus amatvietas. Nav ņemts, nav ņemts vērā ļoti daudz iniciatīvas, ko mums vajadzētu īstenot un ko mēs gribam īstenot, un arī tās iniciatīvas, ko mums ir lūgts īstenot. Nu, un tas ir samazinājums par 8,2 miljoniem salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu. Nu, un ja mēs salīdzinām ar uh, Eiropolu valdes uh, piedāvāto budžetu, tas ir samazinājums par 21 miljonu. Ja mūsu lūgtais budžets netiks piešķirts, nu tad uh, mums būs uh, grūtības, uh, piemēram, nosūtīt cilvēkus uz karstajiem punktiem, jo hotspots, un tāpat arī ir jāizveido kodēšanas platformas. Uh, kas ir ārkārtīgi būtisks kibernoziedzības apkarošanai, arī tam ir nepieciešama budžeta līdzekļi. Tas ir kas tāds, ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī, lai palīdzētu dalību valstīm uh, atkudējot uh, saturu. Un tāpat ir jāuztur arī pašaizējās IT sistēmas. Tāpat mums būs arī grūtības atbalstīt dalību valstu īpašo vienību darbu. Prezidentūras lēmums ir bijis atbalstīt šīs īpašās vienības, eh, tās augtais atlas tīkls. Mums eh, ir jāuzlabo savi rezultāti naudas atmazgāšanas un terorismu finansējuma apkarošanai, lai mums būtu nepieciešamie resursi ja mēs tik tiešām gribam arī atbrīvot uh, internetu no teroristiska rakstura satura, tam ir nepieciešami līdzekļi. Tāpat arī sekundārās drošības pārbaudas karstajos punktos. Nesam droši, ka varēsim to visu izdarīt. Tāpat arī ar dārkveb uh, saistītās noziedzības apkarošana prasa daudz uh, resursu. Un, kā jau teicu, mūsu IT sistēmas pēdējos gados nesam pietiekami investējuši IT sistēmās, jo katru reizi, kad eh, bija nepieciešami līdzekļi, tie tika ņemti no IT resursiem atvēlētajiem līdzekļiem. Eiropas Savienības dalībvalstis arvien vairāk lūdz atbalstu visās šais jomās. Arī mēs vēršamies pie dalībvalstīm. Šeit ir kopīgs interesi, ja runa ir par uh, kodēšanas sistēmām un uh, rezultātu analīzi. Par Brexit. Daudz cilvēku tiesība aizsardzības eh, jomā ir nobežījušies par Brexit ietekmi. Eiropols jau ir spēris eh, soļus, lai izvērtētu Brexit ietekmi, jo esam atbildējuši uz vairākiem detalizētiem jautājumiem, ko saņēmām no Eiropas komisijas. Esmu pārliecināta, ka Eiropol varēs risināt Brexit sekas, bet šobrīd ir pāragri runāt par eh, iespējamiem rezultātiem visos šajos jautājumos, jo mums ir jārod uh, risinājumi tādiem plašākiem drošības jautājumiem. Varu apliecināt, ka izvērtēsim visus iespējamos scenārijus Brexit un radīsim risinājumu. Nu, un arī ar policijas vadītājiem tiekoties mums būs diskusijas par iespējamajiem Brexit uh, radītajiem scenārijiem. Jautājums par integrētu datu pārvaldību. Kāda tieši ir Eiropola loma? Eiropola ir radīts ar nolūku nodrošināt informācijas apmaiņu, un te ir četri līmeņi. Pirmkārt, datu savstarpēja pārbaudīšana, otrkārt, strateģiskā un tematiskā analīze, treškārt, operatīvā analīze, un ceturtajā līmenī informācijas apmaiņas veicināšana un atvieglošana. Datubāzes, kas ir tikušas attīstītas Eiropol, vienmēr ir balstītas uz sistēmu. Nu, tagad ir skaidrs, ka mums ir nepieciešamas tādas datubāzes, kuru būtība un piekļuve tām saskan ar tur glabāto datu raksturu. Datu bāžu aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska, un arī datu aizsardzība ir būtiska. Viss, ko mēs darām, ir saskaņā ar šiem principiem. Saskaņā ar Eiropola regulu datu aizsardzība ir ļoti stingrs princips. Mums ir daudz uh, dažādu kontrolas um, mehānismu, ir cilvēki, kas to visu uzrauga. Eiropolā mums ir neatkarīgs datu aizsardzības inspektors, viņu ieceļ valde, un viņš ikdienu uh, pārbauda mūsu sistēmu darbību, lai pārliecinātos, vai atbilstam visiem noteikumiem, un ja tā nav, tad mums ir jāveic pielāgojumi. Ārēji ir Eiropas datu uzraudzības, Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Tāpat ir arī nacionālās iestādes, ar ko sadarbojamies, un uh, sadarbības valde. Eiropola ir strādājis stingrus noteikumus jau sen attiecībā uz piekļuvi datiem un to apstrādi. Uh, lai nodrošinātu, ka datus saņem tikai tie, kam ir atļauja. Tā kā piekļuves un apstrādes kodi ir nacionālo dalībvalstu rokās, un to visu nosaka princips, ka datu nosūtītājs vēl ar vienu ir datu īpašnieks. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka datu īpašnieki ir dalībvalstis ir arī iekšējās datu apstrādes vadlīnijas Eiropolā, un tikai tās personas, eh, kam ir zināšanas tiesība aizsardzības jomā un eh, kas ir izturējušas īpašas pārbaudes, var piekļūt šiem datiem mūsu datubāzēs. Ja vēlaties, mēs, protams, vienmēr varam nākt klajā ar detalizētāku rakstisku atbildi. Nu, lūk. Man šķiet, ka vairāk uh, īpaši daudz laika man nav. Taisnība, saka priekšsēdētājs, bet uh, par dažiem tādiem būtiskākajiem jautājumiem, ja kolēģi vēl saņemt ko detalizētāku, nu tad, uh, ja kaut kas ir ticis palaists garām, nu tad varbūt jūs varētu nedaudz to komentēt. Šī ir tāda ļoti formāla sesija. Es, piemēram, skaidroju, ka Brexit jautājumos Eiropola ir veicis zināmu sagatavošanos. Bet vēl ar vienu būs jānotur sarežģītas diskusijas par uh, drošības līgumu. Nu, un, protams, kooperatīvā ziņā Eiropā neko daudz nevar darīt uh, pirms kaut kādiem politiskiem rezultātiem. Tā kā ir skaidrs, ka tur ir sarežģīti jautājumi. Bet, nu, ja jums ir vēl kādi citi jautājumi par šo lietu, tad droši, bet es domāju, ka šodien izskanēja tiešām labi jautājumi. Ir vēl pāris minūtes, tā kā Katrīna varbūt ir vēl kas piebilstams. Jā, liels paldies par jautājumiem. Ļoti atbilstoši arī tam, ko dzirdēju diskusijās ar ministriem dažādās valstīs kā arī tiesību sargājušām iestādēm. Gribētu arī norādīt, ka Rietumu Balkānu reģions mums ir prioritāte. Mums ir kopējās rīcības dienas, ko īstenojam saistību sadarbībā ar vairākām dalībvalstīm un Rietumu Balkānu valstīm. Un diskusijās par personas datu nodošanu trešajām valstīm, tur regulējums ir ļoti strikts. Eiropas komisija ir atbildīga par šo pasākumu modalitātēm. Bet paldies par interesi, augstu to vērtēju. Augstu vērtēju to, ka jūs at, uh, ļoti interesē operatīvais atbalsts, ko Eiropols var sniegt dalībvalstīm. Un, ja varētu, ja varēšu kādus, uz kādiem jautājumiem atbildēt rakstiski, ar prieku to darīšu. Un, ja jums ir vēl jautājumi, ja vēlaties vērsties pie Eiropola, ar prieku uz tiem atbildēšu. Lielas paldies! Ceru uz tikšanos! Thank you very much! Paldies! Paldies izpildirektorei. Ja nu kādam kolēģi bija vēl jautājumi, uz kuriem varbūt atbildes nesaņēmāt vai netik ļoti detalizēts atbildes saņēmāt, cik vēlējāties, tad lūdzu dariet mums to zināmu, nododiet sekretariātam un parūpēsimies. Arī tieši varat vērsties pie izpildu direktors. Lielas paldies! Precizēšu to, ko iepriekš teicu par Brexit. Drošības līgums, tur Eiropola specifiskais jautājums vai šī problēma, tā teikt, ir saistībā ar to, vai apvienotai karalistē būs pieeja Eiropola datu bāzei un Eiropola dalība. Dalība Eiropolā. Šie jautājumi visiem ir ļoti labi zinām. Bet sarunas par jautājumiem. Protams, ka pilnībā vēl nav notikušas un beigušās. Tas nozīmē, ka komisija tur ļoti skaidra pozīcija attiecībā uz to, ko apvienotā karalista var sagaidīt. Bet nu, tīri operatīvi, protams, sarežģīti Eiropolam tagad pilnībā visu pateikt un atbildēt pirms nav panākts pilnīgs progress sarunās, bet, nu, tas ir svarīgs jautājums dalībvalstīm. To redzējām arī no tā, ka šo jautājumu uzdeva vairāk kolēģi. Labi, pārējiem pie pēdējās daļas mūsu šodienas sanāksmē vesela jauna virkne runātāju viedokļu apmaiņa par valdes darbībām no 18. gada mart līdz septembrim. Šeit būs viedokļu apmaiņa ar Prīt Parkna, Eiropola valdības, pārvaldības valdes priekšsēdētāju. Tad uzklausīsim ziņojumu no Cvetana Cvetanov kunga. Lūdzu, aicinu jūs abus man pievienoties zāles priekšā. Kamēr runātāji ierodas, pieteikšu šo jautājumu. Kolēģi, formāla, formālā procedūra atbilstoši Eiropola regulas 14. pantam, Cvetanova kungs ir piedalījies 107. Eiropa val, Eiropola valdes sanāksmē, kas notika Sofijā, Bulgārijā 4. maijā. Tur viņš bija JPSG līdzpriekšsēdētājs, tad nu, viņš attiecīgi ziņos par šo sanāksmu un tās norisi. Atbilstoši Eiropola regulas 51. pantam, Eiropola valdes priekšsēdētājs tiek uzaicināts uz viedokļu apmaiņu, un šīs debates, kā jau parasti, notiek atbilstoši uh, ierastajam formātam. Dodam vārdu vienam uh, Nacionālā parlamenta deputātam, uh, vienam parlamenta tātad Eiropas parlamenta deputātam runātāju visticamāk būs daudz, tad nu piesakāmies runātāju sarakstā un sākumā gan uzklausīsim Prit Pārkna kungu, kas ir Eiropola valdes priekšsēdētājs, viņam vārds aptuveni 10 minūtes. Lūdzu. aitäh eh, selle võimaluse eest. labdien, paldies. Lies paldies par iespēju izteikties un jūs uzrunāt. Jūs man piešķīrāt desmit minūtes runāt par Eiropolu, Eiropola valdes darbu un aptvert pusi gada laika periodu. Es domāju, ka man nepietiks ar desmit minūtēm. Es ticamāk izteikšos nedaudz ilgāk. Cienījamie parlamentārās uzraudzības grupas deputāti, dārgie draugi un kolēģi. Kā Eiropola valdes priekšsēdētājs Šodien jūs uzrunājat, tas man ir liels gods, uzrunāju jūs jau trešo reizi. Šķiet, esot problēmas ar tulkojumu nīderlandiešu valodā. Nu, kā jau parasti, visās valodās var izteikties, šajā nepadodas tik labi. Vai tagad viss ir kārtībā un atrisināts? Everything ok? Sorry. Ok. Yeah. Thank you. Think... Atvainojos. Everything is okay now. Is everything? Please go ahead. Sorry to interrupt. Lūdzu, turpiniet savu uzrunu, atvainojos, ka pārtraucu, saka priekšsēdētājs. Paldies! Šī JPSG grupa ir pēdējā, kurā piedalīšos esošajā amatā, jo mans um, priekšsēdētāja amats valdē beigsies decembrī, un uh, pavisam drīz valde ievēlēs jauno priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Sākumā gribētu norādīt, ka valde uzskata kopējo parlamentāro uzraudzības grupu par ļoti svarīgu mūsu partneri. Tas mums noteikti ļaus sad, uzlabot mūsu sadarbību. Mūsu loma nodrošināt parlamenta kontroli ir tiešām īpaša. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis šobrīd sastopas ar uh, bezprecedenta izaicinājumiem drošībai. Ir nepieciešams papildus atbalsts arī uh, valstu tiesību sargājušām iestādēm, arī no Eiropola puses, un tiek aicināts nodrošināt intensīvāku sadarbību. Sākumā gribētu minēt, ko esam paveikuši svarīgākajās jomās runāšu par sadarbību ar uh, parlamentārās uzraudzības grupu un nobeigumā runāšu par gaidāmajiem pasākumiem. Pēdējā Eiropas uh, valdes sanāksme notika 2018. gada maijā Sofijā, Bulgārijā. Runājām par dažādiem jautājumiem, korporatīvi jautājumi, strateģiski jautājumi, ārēji, mm, tātad ar ārējām attiecībām saistīti jautājumi, un es īpaši uzmanīgi gribētu pievērst šai ārējai dimensijai. Bet sākumā par korporatīviem aspektiem runājot, valde pieņēma jaunu politiku saistībā ar cilvēku cieņas aizsardzību un izvairīšanos no psiholoģiskas uh, un seksuālas vardarbības. Šī politika uzlabos darba apstākļus Eiropolā, tas skaidrāk uh, atrunā procedūru un uh, nepieciešamās apmācību prasības personālam. Un turklāt valdē pēdējā sanāksmē pieņēma arī Eiropola konsolidēto ikgada pasākumu ziņojumu CAAR, kā mēs to devējam, 2017. Šajā ziņojumā ir pozitīvi rezultāti ne tikai operatīvajās un strateģiskajās darba jomās, bet arī aspektos, kas saistīti ar pārvaldību, finansēm un ar cilvēku resursiem. Un turklāt valdē pārunāja kvantitatīvos un kvalitatīvos izvērtējuma kritērijus, kritērijus, kuri ir jāizmanto arī ikgadā ziņojumā attiecībā uz dalību valstu sniegto informāciju Eiropolam. Šis ziņojums ir kas jauns. Tas ir svarīgs jaunums. Šis ziņojums tiek sastādīts atbilstoši 7. panta 1. punktam Eiropola regulā. 7. panta 11. punkts. Pirmais ziņojums par 2018. gadu tiks izstrādāts un izdots 2019. gadā, un es uzskatu, ka salīdzinu, nodrošinot salīdzinošu statistikas rezultātus mēs spēsim nodrošināt labāku informācijas apmaiņu starp Eiropolu un dalību valstīm. Šis parlaments noteikti tiks nodots arī Eiropas parlamentam, nacionālajiem parlamentiem un citiem um, adresātiem, kā tas ir atrunāts Eiropola regulā, un tas noteikti tiks uh, nosūtīts arī kopēji parlamentārās uzraudzības grupai. Un nu, par ārējām attiecībām. Uh, un ar to saistītiem aspektiem. Šeit pirmkārt valde atbalstīja kritērijus attiecībā uz Eiropas ko koordinātoru nosūtīšanas, izvērtēšanas kritērijiem, koordinatoriem uz Albāniju, Bosniju, Hercegovinu un Serbiju. Šie kriteriji mums ļaus izvērtēt, kāda ir um, koordinātoru loma un šīs iniciatīvas pievienotā vērtība. Šis Izvērtējums ir jāpabeidz līdz 2019. gada beigām. Eiropola sadarbība ar Rietumu Balkānu valstīm valdē ir ļoti svarīga. Šīs valsts ir svarīgi partneri cīņā ar organizēto noziedzību un pretterorisma pasākumiem. Un tas īpaši tika izcelts arī Eiropola terorisma un uh, situācijas un uh, situatīvo tendenču ziņojumā kas pavisam nesen ticis publiskots. Es uzskatu, ka tālāks progress operatīvajā sadarbībā ar šīm valstīm noteikti būs veids, kā atvieglot šo valstu integrāciju Eiropas Savienības drošības struktūrās un arī nodrošināt dialogu mūsu pretterorisma pasākumos. un atbilstoši Eiropola regulai, kā arī ārējiem statūtiem 2007, tātad Eiropola ārējai stratēģijai 2017. 2020. gadam. Valde atbalstīja um, darba pasākumu reglamentācijas apstiprinājumu starp Eiropolu un Izraels tiesību sargājušām iestādēm Šī vienošanās tika parakstīta pagājušā gada 17. jūlijā, un tas nav tiesiskais pamats personas datu nodošanai. Tā mērķis ir atdrošināt, nodru, atvieglot sadarbību, piemēram, atrunājot, kā jāveic ziņojumi, kā varam apma apmainīties ar zināt, speciālistu zināšanām, informāciju par kriminālu izmeklēšanas procedūrām un tehnikām un mērķis ir nodrošināt arī atvieglotas apmācības un sniegt atbalstu un konsultācijas arī attiecībā ar atsevišķām krimināla izmeklēšanām. Un nu pavisam īsi par budžetu. Pirms es gan runāju par budžetu, sākumā gribētu pateikties Austrijas prezidentūras pārstāvim Peter Vaidinger, kā arī Klaudu Morāešu, Eiropas parlamenta Lībe komitejas priekšsādātājiem par atbalstu saistībā ar Eiropola bu budžetu. Valde apstiprināja grozīto un palielināto 2018. gada budžeta projektu, kas attiecas uz operatīvajiem projektiem, tad šis budžets bija īpaši svarīgs. Ir ļoti svarīgi uh, sniegt atbalstu mūsu virsniekiem hotspotos vidusjūras reģionā, kā arī atbalstīt un stiprināt Eiropola mm, šifrēšanas kapacitāti. Šis pieaugums ir bijis mm, iespējams pateicoties budžeta iestādē, un šeit esam īpaši pateicīgi Eiropas parlamentam. Kā jau minēja izpildu direktore, tad finanšu perspektīvas 2019. gadam rada bāžas. Kopā ar Eiropola izpildu direktori esam vērsušies pie Eiropas parlamenta, kā arī Eiropas Savienības padomes, norādot, ka mūsu rīcību, mūsu spēju pienācīgi reaģēt, šie samazinājumi apdraud. Mums jāsadarbojas ar tiesību sargājušām iestādēm, ar internetu pakalpojumu sniedzējiem mūsu cīņā pret terorisma propagandu. Uh, un um, seksuālo izmantošanu tiešsaistē. Visi tie ir jautājumi, kas šeit ir svarīgi. Salīdzinājumā ar pirmo budžeta projektu 2019. gada Eiropola budžeta projekts ir samazināts par 21 miljonu eiro un 38 pagaidu darbinieku posteņiem. Es šodien vēlētos lūgtu jūsu atbalstu. Starp par parlamentārais aspekts varbūt uh, būs izšķiroši svarīgs, lai Ei uh, Eiropols tomēr saņemtu tos resursus, kas tiem ir nepieciešami, lai uh, varētu reaģēt un atbalstīt uz dalībvalstu aizvien pieaugušajiem pieprasījumiem attiecībā uz atbalsta sniegšanu. Un, nu, par sadarbību starp kopējo parlamentārās kontrolas grupu un valdi. Jaunākajā valdes sanāksmē, kā jau es to minēju, mums bija um, lieliska iespēja uzņemt savā vidū Cvetanova kungu. Cvetanova kungs, milzīgs jums paldies par jūsu pienesumu šai mūsu sanāksmē. Es ļoti labi zinu, ka Cvetānova kungs izteiksies uzreiz pēc manis, tad es pavisam īsi varbūt minēšu šos jautājumus, par kuriem runājām mūsu tikšanās reizē. Manuprāt, mūsu vislielākais izaicinājums nav tikai panākt līdzsvaru starp to, ka ir jānodrošina lielāka atbildība un caurskatāmība aģentūras darbā. Tikpat svarīgi ir nodrošināt operatīvās vai uh, sensitīvu datu konfidencialitāti, un tajā pašā laikā arī veicināt mūsu attiecīgo misiju pienācīgu izpildi. Valde ir galvenā Eiropola pārvaldības struktūra. Tāds ir mūsu darbības mērķis. Mūsu darbs ir identificēt operatīvās vajadzības, stratēģiskās iespējas un pārliecināties, ka Eiropols pienācīgi reaģē Tādējādi, lai dalību valstu kompetentajām iestādēm tiktu sniegs atbalsts uh, pienācīgi reaģēt uz situāciju. JPSG loma savukārt ir politiski monitorēt Eiropola darbības, veikt nodrošināt lielāku caurskatāmību, veicināt demokrātisko leģitimitāti un Eiropola um, atbildību savienības pilsoņu priekšā. Šajā kontekstā mēs ļoti augstu vērtējam kopējās parlamentārās kontroles grupas lomu. JPSG ir jāsaņem tā informācija, kas tai nepieciešama, lai tā pilnībā varētu īstenot savus pienākumus atbilstoši Eiropola regulas 51. pantam. Sanāksmes, ko organizē JPSG, ar mērķi pārunāt Eiropola darbības ir tikpat svarīgas. Un tādēļ īpaši augstu vērtēju šo iespēju ierasties pie jums un kopā ar jums analizēt Eiropola paveikto. Un man liels prieks arī ziņot par to, ka Eiropola jaunākais programmu dokuments 18. līdz 20. gadam uh, kā arī CAAR par 2017. gadu, kā arī daudzgadu plānošanas dokuments, ka visi šie dokumenti jau ir nonākuši JPSG rokās, kā tas arī ir paredzēts atbilstoši Eiropol regulā noteiktajam. Turpināsim nodrošināt uh, JPSG visu attiecīgo uh, mūsu dokumentāciju. Ar nepacietību gaidīšu jūsu jautājumus un mēģināšu rēģēt. Kas attiecas uz potenciālu dalību, um, ka kontrols grupas pārstāvs varētu piedalīties valdes sanāksmēs šeit, vispirms gribētu atgādināt, ka 14. panta 4. punkts Eiropola regulā dod iespēju uzaicināt novērotājus, uh, piedalīties sanāksmē katru reizi, kad viņa viedoklis varētu būt aktuāls diskusijām un tajā skaitā arī JPSG pārstāvis. Uzrunājot valdi 4. maijā, Cvetānova kungs norādīja, ka kopējā kontroles, parlamentārās kontroles grupa ir ieinteresēta uh, interpretēt regulas 14. pantu visplašākajā iespējamajā veidā, īpaši paturot prātā kontroles grupas um, aptvērumu. Kā jau es minēju, tad 14. pants uh, dod visai plašas iespējas nodrošināt novērotāju dalību mūsu sanāksmēs. Tas vai mm, tas aktuālākais jautājums ir, ir vai valdē ir um, nodrošinājusi um, visas administratīvās iestādes un vai līdz 18. gada oktobrim būs nonāks pie gala nostājas attiecībā uz lemjamajiem jautājumiem. Un tādēļ esmu uzsācis rakstisku diskusiju ar Cvetānova kungu rakstiskas konsultācijas ar valdes pārstāvjiem attiecībā uz praktiskiem scenārijiem, kā nodrošināt šādu potenciālu JPSG pārstāvi dalību valdes sanāksmēs. Ir daudz dažādu iespēju, varam ad hoc ielūgumus izsūtīt, esam domājuši arī par regulāru, regulāru dalību, tajā skaitā arī šādus vidusceļus, bet um, neesam vēl nonākuši pie gala risinājuma, tādēļ nevarēšu pateikt, kāds ir lēmums. Nacionālo delegāciju komentāri noteikti atvieglos nākamās 3. oktobrī paredzētās diskusijas valdē un ar prieku informēšu arī JPSG locekļus par šīs sanāksmes rezultātiem, tiklīdz tas vien būs iespējams. Negribētu gan tagad pārsteigties un varbūt pāragri nāk klajā ar secinājumiem, pirms tie ir nolemti, bet varu tikai teikt, ka valde ļoti augsti vērtē Eiropola regulas 14. pantā atrunātās iespējas. Nu, piemēram, varētu sagaidīt, ka JPSG pārstāvja viedoklī valde varētu lūgt, piemēram, attiecībā uz Eiropola daudzgadu plānošanas darbiem, un arī tas pilnībā atbilst arī Eiropola regulai. Es varu piekrist Svetāno kungam, būtu ļoti vērtīgi organizēt kopīgu darba kalendāru, piemēram, ka konsultēties ar JPSG attiecībā uz daudzgadu plānošanu Eiropolā. Kopumā es uzskatu, ka papildus komunikācija platforma, kas nodrošinātu valdes sarunu konfidencialitāti un aizstāvētu tās autonomo lēmumu pieņemšanas procesu, tas būtu ļoti pozitīvs solis. Tas noteikti arī atvieglotu JPSG kontroli. Šāda veida sanāksmes, kā arī tikšanās šodien, ir izcils piemērs parlamentārās kontroles būtībai un stiprinātai dinamikai starp Eiropolu un uh, gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī Nacionālo parlamentu deputātiem. Vēl kāds ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka valdē iesniegtie dokumenti ir sensitīva rakstura. Tie ir saistīti ar jautājumiem, kas vēl nav izlemti. Tajā skaitā arī informācija, kas ir paredzēta tikai iekšējai lietošanai, un to nevajadzētu publiskot. Turklāt Valdes dokumenti var būt saistīti arī ar sensitīvu, neklasificētu vai arī klasificētu informāciju, kas noteikti ir jāaizsargā un to nevar publiski atklāt. Tādēļ arī šajā jautājumā mums nāksies rast līdzsvarotu pieeju, pieeju, kas atbilst piemērojumiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī Eiropola tiesiskajam satveram. Esmu no sirds pārliecināts, ka mūsu sadarbība ar JPSG sekretariātu un attiecīgiem Eiropola dienestiem noteikti mums palīdzēs rast uh, risinājumu visiem atlikušajiem vēl neatrisinātiem praktiskiem jautājumiem. JPSG locekļi ir jau norādījuši mūsu sanāksmes laikā. Viņi minēja, ka valodu jautājumu. Kas attiecas uz valodām, tad jāsaka, mūsu resursi ir visai ierobežoti, un valodas mums nākas tā efektīvi izmantot. Arī mūsu budžeta perspektīva ir uh, nepārāk stabila, tādēļ nevaram, diemžēl, garantēt to, ka visi Eiropola dokumenti tiks pārtulkot citās valodās. Atbilstoši mūsu darba valodu režīmam, visi dokumenti, kas tiek iesniegti valdē, tiek sastādīti angļu valodā. Visi juridiskie dokumenti un lēmumi tiek publicēti angļu valodā. Ja vien tie nav jāpublicē arī Eiropas oficiālajā vēstnesī. Šis jautājums noteikti tiks pārunāts arī nākamajā valdes sanāksmē un noteikti jūs informēšu par rezultātiem. Nobeigumā, ko plānojam darīt nākotnē? 3. oktobrī valdei ir plānota parastā standarta sanāksme. Un plānots pārunāt jautājumus, kā integrētā datu pārvaldība, potenciāli lietu attīstība šajā jomā, sadarbība ar prioritāriem partneriem, Japāna, uzraudzības. Tātad uh, narkotiku uzraudzības cents un citas struktūras. Plānojam lemt arī par nākamo priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieka kandidātiem. Reglaments attiecībā uz personālu, stiprināta caurskatāmība, atbildība, interešu deklarācija valdes biedriem. nodrošinot atbilstību visām normām. Kā jau Pīters Vaidingers, Austrijas Nacionālās padomas pārstāvis norādīja, 4. oktobrī Eiropola un Frontex valdēm būs pirmā kopīgā tikšanās. Šīs sanāksmes mērķis ir pārrunāt uh, efektīvas sadarbības um, soļus, kas jāspēr, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp abām šīm iestādēm. Eiropola un Frontex loma um, kļūs aizvien spēcīgāk, uh, nodrošinot uh, efektīvu cīņu pret um, migrantu kontrabandu un cilvēktirdzniecību. Plānojam diskutēt arī par savstarpējo sadarbspēju starp Eiropas Savienības uh, informācijas sistēmām. Uh, un abas aģentūras noteikti tiks stiprinātas, nodrošinot sekmīgāku sadarbību starp abām aģentūrām. Manuprāt, tas noteikti stiprinās un atvieglos Eiropola darbu. Nākotnē Eiropola spēs atbalstīt Frontex uh, Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldības jomā un Eiropolam būs arī paplašināta pieeja visām attiecīgajām Eiropas Savienības informācijas sistēmām. Eiropola noteikti spēs efektīvāk uh, sniegt atbalstu tiesību sargājušām iestādēm dalībvalstīs. Būsim mums būs krietni labāki instrumenti, kas mums uh, spēs nodrošināt uh, sadarbību cīņā ar terorismu un uh, smago organizēto noziedzību Eiropas Savienībā. Tas šodien no manas puses viss. Ar lielu prieku jūs uh, informēšu par turpmākajām valdes darbībām un būšu tiešām priecīgs atbildēt jūsu jautājumiem. Pašā savas uzrunas sākumā es norādīju, ka mums nav pietiekami daudz laika, tādēļ um, milzīgi garus ievadvārdus neteicu. Mēģināju izteikties kodolīgi. Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien piedalīties, un vēlreiz paldies uh, priekšsādātājiem un līdzpriekšsādātājiem. Uh, paldies! Es gribētu jau īpaši teikt paldies par to, ka savā rezumējumā jūs runājat arī par tiem jautājumiem, kur ir spērti pavisam mazi solīši sadarbības ziņā. Bet, nu, lai gan esam pavisam agrīnā fāzē, tomēr jūs to pieminējāt. Nu, tagad es labprāt dotu vārdu Cvetinovu kungam. Viņš runās par 107. Eiropola valdes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 sanāksmē darbojos kā līdzpriekšsēdētājs no kopīgās parlamentārās kontrolas grupas. Pirms pievēršos tam, kas te tika pārunāts valdes sanāksmē, gribētu minēt, ka kā kopīgās parlamentārās kontrolas grupas pārstāvis, es tiku tiešām ļoti labi uzņemts valdes sanāksmē no visu vadošo personu puses. Un gribu vēlreiz teikt paldies par to. Pārknas kungs minēja, ka es savos uh, ievada vārdos valdes sanāksmē esmu bijis ļoti atvērts un konstruktīvs. Eiropola regula piešķir būtisku lomu parlamentāriešiem, un es domāju, tas ir ļoti labs solis, lai uzlabotu caurskatāmību uh, aģentūras darbā, īstenojot parlamentāro kontroli. Izpildirektori tāpat arī norādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt uzturēt sakarus Eiropolu un uh, mūsu starpā. Piedalījos valdes sanāksmē 4. maijā. līdzdarbojās tikai tajā darba kārtības punktā, kur bija runa par uh, mūsu grupas līdzdalību valdes sanāksmēs. Es norādīju savā runā, ka viens no galvenajiem mūsu grupas mērķiem ir vairot Eiropola leģitimitāti un eh, atbildību. Paturot prātā, kāda ir aģentūras nozīme mm, Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvēs un viņu drošības, drošības nodrošināšanai. 14. panta 4. punktā Eiropola regulā ir norādīts, ka parlamentārās kontrolas grupas pārstāvji var piedalīties valdes sanāksmēs. Un tika norādīts, ka šīs pāns būtu interpretējams ļoti plaši, tāpat domāju arī es un citi līdzpriekšādātāji. Ņemot vērā piekto pāntu reglamentā par kopīgās parlamentārās kontrolas grupas darbību, mēs atzinīgi vērtējam uh, iespējas mūsu grupas pārstāvjiem piedalīties Eiropola valdē, kā novērotājiem bez balstiesībām. Un mēs ceram, ka mums šāda iespēja piedalīties būs arī turpmākajās sanāksmēs. Runājot par darba kārtības punktiem, kur var piedalīties parlamentārās kontrolas grupas pārstāvji, es jau norādīju, ka tam visam ir jāsasaucas ar 51. pāntu Eiropola regulā. Nu, protams, pilnībā ievērojot konfidencialitātes prasības. Šai kontekstā es rosinātu un noturētu viedokļu apmaiņu starp eh, parlamentārās kontrolas grupas pārstāvjiem un Eiropola valdes vadītāju, lai precizētu aptvērumu un jautājumus eh, valdes darba kārtībā, kur varētu piedalīties parlamentārās kontrolas grupas pārstāvji. Tāpat es arī ierosināju, ka līdz brīdim, kad eh, tiktu iecelts oficiāls mūsu grupas pārstāvis, būtu jāturpina ierastā prakse. Proti, mēs saņemtu uzaicinājumu uz valdes sanāksmēm. Citas lietas, ko minēju savā uzrunā iespējas izmantot tikai angļu valodu valdes dokumentos. Es norādīju, ka mūsu grupas oficiālās valodas ir angļu un franču, un paudu cerību, ka vismaz šais divās valodās varētu saņemt plānošanas dokumentu. Un tāpat es arī norādīju, ka ņemot vērā parlamentārās kontrolas grupas un Eiropola darba grafiku. Vajadzētu nākt klajā ar kopīgu darba programmu, lai varētu īstenot 12. panta prasības. Šai kontekstā es aicināju Eiropola valdi nākt klajā ar eh, kopīgu darba kalendāru konsultāciju procesam par daudzgadu plānošanas dokumentu. Attiecībā uz konfidencialitātes jautājumiem. Uh, es aicināju valdes sekretāru panākt vienošanos ar parlamentārās kontrolas grupas sekretāru par atsevišķu dokumentu statusu. Un visbeidzot, izcēlu to, ka parlamentārās kontrolas grupas sanāksmes ir lieliski iespēja noturēt tematiskas diskusijas par daudziem politiskiem aspektiem, kas ir saistīti ar Eiropolu darbu. Tostarp arī par ārējo stratēģiju un sadarbību ar partneriem. Šai kontekstā es norādīju, ka pēdējā sanāksmē Martā Sofijā, kur tikās parlamentārās kontrolas grupa, mēs bijām sanāksmes uzņēmēji un norādīts, cik ļoti svarīgi ir saņemt aktuālāko informāciju par sadarbību ar Rietumbalkānu valstīm, kā arī informāciju un plāniem attiecībā uz šo valstu efektīvu integrēšanu Eiropas Savienības drošības kopējās struktūrā. Nu, diskusiju laikā bija arī reakcijas uz maniem izteikumiem. Valde norādīja, ka konfidencialitāte ir ārkārtīgi svarīga, un viņi mūs mudināja izrādīt sapratni jo daži dokumenti nevar būt publiski pieejami. Citādi tiktu apdraudēta šīs te sensitīvās informācijas operatīvā daba. Runājot par uh, mūsu grupas pārstāvību Eiropola valdē, es norādīju, ka regulas 14. pants nodrošina iespējas uh, valdēji noteikt, uh, kas var piedalīties novērotāju statusā. Pērknes kungs uzsvēra, ka pārvald, ka valdei šis lēmums būtu kolektīvi jāpieņem, un nacionālajie pārstāvi tika mudināti pārunāt šīs detaļas ar nacionālajām struktūrām un nacionālajiem parlamentiem. Viņš arī norādīja, ka šis process būtu jāuzsāk nekavējoties, tā lai jau nākamajā sanāksmē varētu nu, īstenot diskusijas par šo jautājumu. Eiropola valdei būtu jānāk klājā ar gala nostāju oktobra sanāksmē, un viņi tad arī informēs eh, parlamentārās kontrolas grupu par šo nostāju vēstulē. Es eh, savos izteikumos eh, uzsvēru, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eiropolu un arī visiem parlamentu deputātiem saglabāt tādu nekavētu sadarbību Proti kontrolas grupai nekādi nebūtu jākavē kopīgais darbs, gluži pretēji, tai būtu jāveicina tāds produktīvs dialogs starp Eiropolu valdi un parlamentārās kontrolas grupu. Es ceru, ka varēju dot savu ieguldījumu šai dialogā, piedaloties 4. māja sanāksmē. Un es gribētu teikt paldies valdei un Debolas kundzei par uh, konstruktīvismu. Paldies arī maniem kolēģiem no visiem nacionālajiem parlamentiem un no Eiropas parlamenta ko pārstāv Lība komiteja. Fīnta. Paldies, Cvetanova kungs, par jūsu atskaiti. Mēs redzam, ka šī sadarbība darbojas labi. Arī, ja neapšaubām ir arī vēl potenciāls uzlabojumiem, bet mēs kā grupa, mēs kā iestāde vēl tikai nesen esam sākuši strādāt, tā kā eh, nav jau brīnums, ka uh, mums ir vēl kur augt. Tagad, kolēģi, vēlos atklāt diskusiju. Līdz šim tikai viens ir pieteicies runāt, un tas ir no Kipras Mirjants Tūsa kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi, pirmkārt vēlos pateikties Cvetānova kungam par uh, svarīgo informāciju par vienotā, vienoto, vienotās parlamentārās uzraudzības grupu un valdes darbu kopš maija. Mums ir jāgādā par to, lai mēs saņemtu regulāru informāciju par valdes darbu arī turpmāk. It īpaši par e, tās sadarbību ar Ēģipti un citām Ziemeļāfrikas valstīm, no kurām e, migranti ierodas Eiropā. Paldies! Paldies! Tā kā neviens cits nav lūdzis vārdu, aicināšu abus kungus šeit plenērī. Vispirms Pērknas kungam lūdzu eh, varat atbildēt repliku jautājumu. Paldies par jautājumu. Kā jau es savā runā teicu. Valde uzskata sadarbību ar parlamentārās uzraudzības grupu par ļoti svarīgu. Mēs redzam, ka tā dod ieguvumu mūsu darbam, bet, kā jau es teicu, diemžēl šodien jums vēl gala lēmumu nevar paziņot, jo par to būs runa nākamnedēļ, un tik līdz lēmums tiks pieņemts, es jums arī informēšu, kas attiecas uz Eiropola operatīvo darbu izpildu direktors jau sniedza eh, plašu pārskatu, tajā skaitā eh, par sadarbību ar Turciju un ārējām attiecībām, protams, Eiropolam un tā valdei. Eh, informācijas apmaiņa par operatīvo darbu ir ļoti svarīga, jo ir neiespējami vērsties efektīvi pret organizēto noziedzību vai terorismu, ja mums nav informācijas. Mēs to labi saprotam, dalībvalsts to labi saprot. Un tomēr eh, ir jāievēro tiesību aktu prasības. Un, diemžēl, eh, tas jau vairs nav mūsu kompetencēs. Paldies! Cvetānava kungs, vai jūs vēl vēlaties ko bilst? Varu tikai piebilst, ka darba kārtībā bija paredzēts man ziņojums par šo jautājumu. ko esmu arī izdarījis un laikam arī viss pateicu savā ziņojumā. Paldies! Paldies! Dārgie kolēģi! Līdz ar to šis uh, darba kārtības punkts arī būtu izskatīts. Un mūsu konferences pirmās dienas darbs ir beidzies. Aicinu jūs uz pieņemšanu Jehudi Menjuhina zālē, kas atrodas taisni zem plenāra sēžu zāles. Jums būs iespēja degustēt vīnes, vīnus, turpināt sarunas. Jums arī ir eh, glāzītas ar štīrijas ķirbi sēkliņām, paņemiet tās, nobaudiet lai garšo. Un tad par mūsu uh, darba turpinājumu kolēģis Buhmanis mani rīt aizstās. Arī būs sēdes vadītājs manā vietā, jo man jādodas, diemžēl, jau rīt no rīta uz vīni. Rīt jums darbs sāksies pulksten 9.30 zālē PHS 3C50, kas ir taisni pretīm ir pretīm plenārsēžu zālē. Lai jums jauks šis vakars un arī rīt veiksmīgs darbs. Paldies!